Eiropas parlamentu vēlēšanu kontekstā. Mm, tagad būs pulkstenis 17.10. Un visbeidzot 17. punkts mm, valsts sektora informācijas atkārtot un tālāk izmantošana. Mm, šis darba kārtības punkts ir pārcelts uz nenoteiktu laiku. Horvātu gēlu maltiešu valodā šodien nevarēsit izteikties, visās pārējās valodās tulkojums tiek nodrošināts abos virzienos. Un Eh, jūs labi zināt, ka nu, tā man tas ir, ir, ir jādara, ka eh, Limba sekretariāts ir eh, sagatavojis, sakopējis tātad padomus un parlamenta lēmumu par adekvātu personas datu aizsardzības adekvātumu Japānā. Un šis dokuments ir sagatavots, to ir sagatavojusi komisija, par kuru ir paredzēts diskutēt neformālā gaisotnē. Šos dokumentus esat saņēmuši 16. novembrī, un, ja to izlasot jums radīsies kādi iebildumi vai jautājumi, lūdzu, dariet to mums zināmu. Tāpat arī elektroniska balsošana ir ieplānota pulkstenis 9.15 rīt. Tāpēc gādājiet, lai jums līdzi būtu jūsu balsošanas kartīte. Tāpat arī Eh, pieņēmu, ka eh, daži vēl eh, mūsu kolēģi ieradīsies, lai piedalītos mūsu sarunā. Ir gal galā pirmdiena, daudz ierodas tā mazliet pavēlāk, bet vēlos pateikties tiem, kas ir bijuši īpaši uzcītīgi un ir spējuši ierasties uz šo sanāksmi laikā. Un, kolēģi, man ir patiesas prieks līdz ar to. Uh, atklāt uh, Eiropas jauniešu uzklausīšanai veltīto tādu tā kā izvērtēšanas sanāksmi, mm, un tā tiks uh, pārraidīta arī tīmeklī, kā šī pati jauniešu uzklausīšana um, parlamenta sociālā, kanālos, sociālajos mēdījos. Un šai sakarā vēlos sveikt jauniešus, kas mums ir pievienojušies Tāpat arī jauniešus, studentus no Torinas uzņēmējdarbības skolas. Lūk, jūs tur kā jau studentiem pieklājas, esat beidzamajās rindās sasēdušies. Mm, sveicu jūs! esat laipni aicināti piedalīties. Aicinu visus arī, kas mūsu norisēm seko tīmeklī. Uh, ar attiecīgo tēmturi EYE 2018, e, paust savus komentārus, mm, savas replikas par šeit notiekošo. E, Eiropas jauniešu pasākums notika 1. un 2. jūnijā. Piedalījās 9000 jaunu eiropiešu, kas pārunāja savas, savas idejas, savus priekšlikumus. Tas notika Strasbūra parlamenta telpās un bija grandios pasākums. Šodien savukārt spēram turpmākos soļus. Šis ir viens no pēc pasākumiem, pēc šī lielā pasākuma, lai nodrošinātu to, ka šī lielā pasākuma uh, Mm, secinājumi un, un mantojums, tā teikt, neizplēnētu, bet eh, turpinātu eh, dzīvot un, un, un jauniešu formulētos ierosinājumus ņemtu vērā, piemēram, Eiropas parlaments. Un, eh, šis pasākums ir lieliski iespēja Eiropas jauniešiem ietekmēt Eiropas politisko kursu. Uh, un šodien tam pievērsīsimies sīkāk. Pārunāsim tos jautājumus, kas ir LIBE eh, kompetencijā, kas ir saistīti ar mūsu eh, kompetenci esošiem jautājumiem. Un tādā veidā mēs arī eh, ceram sniegt mūsu kā, kā politiķu mm, atbildes reakciju jums, jaunieši, un Eh, pēcpusdienā ritot, ceru, ka spēsim rast arī kopsaucējus. Eh, trīs eh, jaunieši būs uzaicināti izklāstīt kādas savas idejas un mēs, parlamenta deputāti, būsim tā tādi ideju ķērāji, mēģināsim uzķert šīs jūsu idejas un, un, un piesavināties. Jaunieši šīs idejas ģenerēs. Uh, Eh, un, un mēs tās centīsimies eh, uztvert. Nu, lūk, šādi, šādi dīvaini apzīmējumi te ir izdomāti. Nu, un šie ideju ģeneratori mm, jau pēc maza mirkļa eh, varēs izteikties. Un, cienījamie parlamenta deputāti, ja neesat pārguruši pēc, pēc ceļošanas, nu, tad, tad saņemieties Uh, nu, es zinu, es zinu, tā ir šaušalīga sajūta braukāt šurpu turpu, enerģijas vairs nav, bet, nu, mm, esmu pārliecināts, ka, ka, ka spēsiet atrast sevī spēkus, uzklausīt mūsu viesus. Tātad, uh, par ko tieši runāsim? Runāsim par ārkārtīgi nozīmīgiem, aktuāliem jautājumiem, kas ir mūsu kā komitejas kompetencē - migrācija, Eh, it īpaši runāsim par nepilngadīgajiem bez pavadoņa, um, migrantiem pilsonisko sabiedrību, migrantu lomu pilsoniskā sabiedrībā, mm, tādiem politiskiem risinājumiem un visbeidzot eh, pieskarsimies radikalizācijas mazināšanas un novēršanas eh, centieniem. Nu, lūk, un kuri tad būs šie trīs ideju ģeneratori? Mums ir paties prieks jūs sveikt šeit. Eh, Lukas eh, Fechters, Rā, eh, Rāhele Antonija Džanfagna un Simons Kabrēra Ebers. Būs šie trīs jaunieši, kurus uzklausīsim. Sāksim ar pirmo tēmu - migrācija. Eh, īpaši pievērsīsimies tieši jautājumam par nepilngadīgajiem bez pavadoņa, mm, migrantiem pilsoniskajā sabiedrībā, eh, migrantu lomu pilsoniskajā sabiedrībā un eh, Reičela došu vārdu tev. Mm, tev tā tad ir kas, kas ierosinājums tieši runājot par nepilngadīgajiem, kas ceļo vieni paši un izglītību. Lūdzu! Lielas paldies! laikā no 1. janvāra līdz 31. Mm, mārtam šajā gadā vairāk kā 900 šādu nepilngadīgu personu, bērnu ieradās Eiropas Savienībā. Viņiem nav nepieciešama labdarība vai kāda žēlastība. Viņiem, viņi vēlas iesaistīties uh, sabiedriskās norisēs, un mans priekšlikums ir šādiem gados jauniem migrantiem piešķirt stipendijas, lai viņi nekavējoši varētu sēsties skolas solā un iegūt uh, diplomu visā vienkāršākajā, lētākajā un nesarežģītākajā veidā. Un šai nolūkā būtu nepieciešams izveidot īpašu fondu, kas uh, tūlīt steigtos palīgā šādam gados jaunam migrantam, lai viņš eh, varētu iestāties skolā un mācīties. Mm, te ir jābūt pātrinātām dokumentu un jautājumu izskatīšanas eh, procedūrām, pātrinātai darba kārtībai atbildīgajās dalībvalstu iestādēs, lai tās strādātu super efektīvi, lai šādi jaunieši nenonāktu tādā um, apšaubāmā stāvoklī, puslegālā uh, līdzīgi kā katoļu šķistītavā, un uh, viņu uh, status momentā tiktu atzīts, viņi varētu saņemt nepieciešamo atbalstu mm, uh, Eiropas līmenī un ķerties pie sava potenciāla īstenošanas šai institīvai būtu jābūt Eiropas mēroga, lai visas valstis Mm, eh, tajā vien līdzīgi un vienādi uh, aktīvi piedalītos nodrošinot iekļau, iek, iekļaujošu sistēmas darbību un tiktu izskausta jebkāda iespējamā diskriminācija pret jeb visu izcelsmju personām. Kā Mišela Obama reiz sacīja, bērni skolās kāpina valsts iekšzemes koproduktu, nekas cits, un pavarot durvis plašāk šādiem jauniešiem, vai viņi būtu ar pavadoni, bez pavadoņa, vai nošķirti no pavadoņa, Mm, eh, tas eh, būtu ieguvums un, un, un, un mums visiem. Eh, tāpat laikā ļautu celt izglītības kvalitāti. Mm, šeit noteikti būtu iespējams attīstīt dažādas sinerģijas starp valsts pārvaldi, izglītības iestādēm un regularizētu šo, šo līdz šim nelegālo migrācijas plūsmu. Otra ierosme eh, - bērnu tiesības eh, rotaļāties un mācīties. Esmu itālieta un tiesību eh, studenta arī dzēn un uzskatu, ka par šīm tiesībām ir jārunā pilnā nopietnībā, atvēlot tās ikvienam bērnam, arī mm, bēgļu migrantu bērnam, nodrošinot viņiem iespējas rotaļāties, mm, tādā veidā izzinot pasauli. Eiropas Savienībai nāktos eh, gādāt, lai tiktu harmonizēts regulējums, kas eh, skar eh, tātad bērnu to, to, to vides, vides regulējumu, kādā uzturas šādi jaunieši, jo līdz šim šis jautājums ir nepelnīti pamests novārtā. Runājot par aizbildniecības tiesībām, šeit nedrīkst par to runāt tikai un vienīgi kā, kā pirmo soli ceļā uz bērnu adopciju. Uh, Eh, šeit ir mm, jārunā arī par eh, bērna eh, bioloģisko vecāku atbildību, lai nebūtu tā, ka neviens par, par, par, par šādiem bērniem ne, neatbild. Vecākiem, kas arī ir nonākoši bēgļu gaitās, būtu nekavējoši jāpiešķir mājoklis un mm, jā, jādod handikaps darba tirgu, Uh, iesaistot uh, ties, uh, skolas, um, sporta un brīvā laika iestādes, un tas noteikti būtu ieguvums mums visiem, sabiedrībai, arī tādiem, tādiem mūsu pilsoņiem, kas ļoti vēlas uzņemties aizbildniecību par šādiem bērniem, varbūt eventuāli tos adaptējot. Eh, šādā veidā Eiropas Savienība un dalībvalstis patiešām varēs investēt eh, mūsu attīstībā, izvēloties eh, atbalstīt efektīvāko risinājumu. Šāda, mm, šāds modernizēts aizbildniecības režīms ļautu ātrāk sasniegt rezultātus un tā kļūtu par, par labu praksi, kas eh, ļautu efektīvi un ātri eh, risināt jautājumus, kas saistās ar šādiem nepilngadīgajiem bez pavadoņa, mm, kas eh, nonāk tādā pašplūsmā, neviena nepieskatīti, neviena neaprūpēti. Tā tas nedrīkst turpināties. Paldies! Liels paldies, Rečela! Eh, nu, eh, deputātu rindas joprojām ir tādas eh, patukšas, mm, tā kā varbūt tādu ļoti aktīvu un plašu diskusiju varam negaidīt, bet varbūt, ka vēl kāds mums pievienosies. Došu vārdu Lukasam. Izklāsti lūdzu savu ideju. Paldies! Liels paldies! Eh, cienījamie Eiropas parlamenta deputāti. Eh, nu, pirmā ideja, par ko vēlos runāt. Eh, e, uzturēšanās tiesības augstu kvalificētiem trešo valstu pilsoņiem dažādi politiķi un pilsoniskie aktīvisti šo ideju ir, ir pārunājuši, bet eh, nelēma ir tāda, ka šādiem eh, augstu kvalificētiem eh, profesionāļiem ir izvirzītas nepamatoti augstas prasības, un šādi profesionāļi, kas labprāt vēlētos uzturēties un strādāt Eiropā, ehm, par to žēlojas, ka šīs prasības ir pārmēr augstas un viņi nekvalificējas. Un, Um, tā, šī tā dēvētā zilo uh, apaklīšu uh, direktīva, um, diemžēl, nepilda savu funkciju, un jaunieši, kas, uh, pasaules valstu jaunieši, kas ir ieguvuši kvalifikāciju, bet kuriem varbūt nav tik lielas um, darba pieredzes, mm, diemžēl nekvalificējas šīs tā zilās kartes saņemšanai. Es, es esmu austrietis, un saskaņā ar Austrijas statistiku vidējā brūto alga bija uh, Austrijā 44 tūkstoši eiro, un uh, es uh, juridisko apskolu uh, pabeidzis, uh, varu rēķināties ar lielāku darba samaksu, uh, bet uh, vai šādas iespējas uh, tiek piedāvātas arī trešo valstu jaunajiem profesionāļiem, kas pie mums, teiksim, iegūst izglītību, it kā šķietami varētu tagad arī uzsākt darba gaitas, bet, diemžēl, to nevar, jo šīs oficiālās prasības ir pārmēru striktas. Un mēs tādā veidā liedzam iespēju mūsu, mūsu nozarēm algot tiešām augstu kvalificētus uh, labi apmācītus jaunos profesionāļus. Paldies! Paldies, Lukas! Tiešām divas ļoti interesantas uzrunas, eh, kuras tagad ir nodotas mūsu kā Eiropas parlamenta deputātu apdomāšanai. Raugos Anmarijas un Cecīlas eh, virzienā. Jūs mums pievienojāties burtiski pēdējā brīdī, bet es ceru, ka jūs uztvērāt to domas būtību. Um, došu vārdu Anai Marijai, eh, pēc tam Cecīlai un pēc tam mūsu kolēģiem eh, Valēro. Lūdzu. Jā, Klauda, paldies. Priekšsēdētāji tiešām atvainojos, man aizkavējās Eh, līdmašīna, saka Korāza Biltas kundze. Esiet sveicināti kolēģi, esiet sveicināti jaunieši. Man ir patiesas prieks, priekšsēdētāji, ka mēs šodien esam eh, tas punkts eh, Eiropas kartē, kur pulcējas tie uh, Eh, spožākie eh, jaunie prāti. Un liels paldies arī Katarīnai, ar kuru kopā savulaik eh, vadījām, nodibinājām un vadījām bērnu tiesību, nepilngadīgo tiesību intergrupu. Un te mums reiz ir iespēja patiesi mainstreamot šo bērnu, bērnu tiesību jautājumu, jo bērns ir bērns, neatkarīgi no tā, kāda ir viņu tautība, etniskā valsts piedarība. Uh, vai viņš ir ar pavadoni vai bez tā. Un šķiet, ka šajā grupā ar, ar, ar parlamenta kolēģiem esam spējuši vienoties par tādu mm, pozīciju, ko atbalsta lielais vairākums un kas uh, iestājas par, par, par bērna patiesajām interesēm, par uh, to, kas bērnam ir vissvarīgākais. Uh, diemžēl, diemžēl šis priekšlikums tagad ir iestrēdzis Eiropas ministru padomē. E, es varu tikai pateikties kolēģiem, kas pašaizliedzīgi strādāja, lai tas viss kļūtu par realitāti. Un Uh, reaģējot uz šīm idejām, uh, kas, kas izskanēja, jā, uh, visu bērnu tiesības, nekavējoša, uh, uh, nekavējošas piekļuvis tiesības izglītībai, rotaļiespējām, drošai videi, Eh, izglītības iespēju tūlītai nodrošināšana ir vislabākais ieguldījums uh, tajā, lai uh, augtu un attīstītos tāds cilvēks, kas uh, izprot un, un, un par savām uztver mūsu vērtības, kas integrējas. Um, tālāk izskanēja ideja par, par, šīm te, par šo aizbildniecības sistēmas reformu. Uh, Eh, tiesībām uz rotaļāties. Eh, tas viss, mm, tas viss eh, ir apsvērts bēgļu nometņu regulējumu kontekstā, šo te uzņemšanas centru kontekstā, un mm, šeit ir tālāk jāpiebilstot noteikti, ir īpaši jāiestājas par, par meiteņu tiesībām, uh, Uh, lai, viņu, lai viņas netiktu fiziski aizskartas, lai nenotiktu šī briesmīgā prakse dzimuma orgānu kropļošana, uh, bet tāpat laikā nezaudētu kontaktu ar, ar, ar, ar, ar, ar blakus esošajiem zēniem. Un uh, kopā ar Cecīliju mēs esam aktīvi iestājušās uh, Uh, cita starpā arī par uh, trešo valstu uh, pilsoņu, jauno profesionāļu, vieglākām tiesībām iekļauties izglītības, darba, profesionālās apmācības sistēmā, lai, šis, talā, lai šie talanti, kas, kas uzplaukst mūsu augstskolās, uh, pēc diploma iegūšanas ņemt un neaizbraukt, piemēram, uz ASV. Mums šie talanti ir nepieciešami. Talanti tas ir tāds globāla līmeņa deficīts, un tāpēc ir nepieciešams attiecīgi koriģēt zilās kartes direktīvu. Un Mm, runājot vēl par bērniem, tik tiešām šeit ir būtiski panākt to, ka bērni netiek aizturēti, apcietināti tikai tāpēc, ka mm, viņi paši vai, vai, vai, vai vecākiem līdzi ir devušies bēgļu gaitās. Tam nu reiz ir jāpieliek punkts. Paldies! Paldies, Anna Marija! Jā, eh, un kolēģi, eh, jūs lūdzu, lūdzu ievērot eh, runāšanas laiku, pārāk neizplūst, iekļauties divās minūtēs. Tas būtu ļoti laipni no jūsu puses. Bet tagad vārds Cecīlai. Tavas divas minūtes, lūdzu. Klauda. Ring... Paldies, Klauda. Es vēlētos pateikties arī visiem runātājiem par viņu stāšanos. Man šķiet, ka šie Viņu izklāstītie priekšlikumi un arī idejas būtu jāuzklausa. Tajos vajadzētu iedziļināties, tāpēc, ka parlamentā mēs strādājam pie šiem jautājumiem. Vēlētos sākt savu stāšanos ar nepilngadīgajiem bez pavadoņiem. Šeit, parlamentā, katru reizi, kad mēs prezentējam kādu rezolūciju, mēs vienmēr esam runājuši par šo punktu, tāpēc, ka tas sasaistās ar ļoti daudziem citiem jautājumiem. Es uzklausīju tikko runātājs teikto. Viņa izteicās par nepilngadīgajiem, un ļoti daudzi no šiem elementiem jau ir aptverti tiesību aktos, un šie tiesību akti ir eh, gana moderni, jebkurā gadījumā, ja runa par Eiropas Savienību. Proti gribētu šeit pieminēt Itālijas likumu, kur ir runa par uh, uzņemšanas mm, noteikumiem mm, Eiropas Savienības ietveros. Šeit eh, parādās arī jautājumi par vecumu noteikšanu un par to, ka ir vajadzīgs aizbildnis. Uh, Mums arī vajadzētu saprast, ka tiesība pārnesamība attiecas gan uz nepilngadīgajiem, gan uz pilngadīgajiem. Un šie noteikumi ir jāpiemēro pilnīgi visur, un tie attiecas uz visiem, jo īpaši ir runa par nepilngadīgajiem. Runājot par zilo karti, tad eh, mums noteikti vajadzētu atgriezties pie tiesību pārnesamības principa. Atstājot savu mājokli, tiesības tiek ņemtas līdzi, un tas nozīmē, ka uh, pilnīgi visi, kas kaut kur pārvietojas, uh, pārvietojas ar savām tiesībām. Tātad te var runāt par tādu kā tiesību mobilitāti. Uzskatu, ka tas stiprina Eiropas uh, Savienības pilsonības iedzienu. Paldies tagad, Bodila! Paldies! Es vēlētos uzreiz norādīt, ka jūsu idejas man ļoti patīk, un es atklāti sakot par tām balsotu. Nezinu, vai visi pārējie domā tāpat. Liels paldies par jūsu pieminēto stipendijas um, ideju. Uzskatu, ka to vajadzētu attiecināt uz visām valstīm, un uh, šim iedzienam vajadzētu būt obligātām. Dažas valstis uzņem lielāko daļu no nepilngadīgajiem bez pavadoņiem. Citās valstīs eh, tādu bērnu nemaz nav. Un eh, afgāņu bērni Zviedrijā, piemēram, ļoti ātri integrējas, viņi mācās valodu un tā tālāk, taču ir ļoti grūti viņiem turpināt mācīties, ja viņi sasniedz 18 gadu vecumu. Pat ja mēs esam pieņēmuši likumu, kas uz viņiem attiecas, eh, šī situācija vēl ar vienu turpina būt sarežģīta. Uh, Šiem cilvēkiem ir vajadzīga izglītība. Vienalga, vai viņi paliks pie mums, vai viņi atgriezīsies. Jebkurā gadījumā mācīties viņiem būtu ļoti ieteicams. Jautājums par, cilvē, par bērntiesībām spēlēties. Protams, tam piekrītu, tāpat arī tām, ka viņiem vajadzētu būt ģimenēs. Taču pats svarīgākais šiem bērniem ir tas, lai pavisam drīz pie viņiem ierastos viņu vecāki. Es eh, sāku 1986. gadā strādāt par tulku un vēlāk par eh, juristi, un tad Zviedrijā ierasties bija daudz vienkāršāk. Tad, pat ja jūs jau bijāt pieaudzis, jūs varējāt uzaicināt uz Zviedriju savus vecvecākus. Tolaik tas bija iespējams, pašlaik tas nav iespējams. Uzskatu, ka ir ļoti svarīgi dzīvot savā ģimenē, un eh, tas attiec arī uz Zviedriju. Uh, Runājot par zilo karti, esam pie šī jautājuma strādājuši ļoti ilgi, eh, tad šis tiesība akcija strēdza padomē. Un mūsu priekšādātājs ir referents par šo ļoti nozīmīgo tiesību aktu. Es mēģinu šeit visiem pārdot zviedru ideju. Pirms pāris gadiem, 2008. gadā, mēs pieņēmām tiesību aktu, kas paplašina pieju darba migrācijai, gan ja runa par um, kvalificētajiem darbiniekiem, gan arī par citiem. Mums ir vajadzīgi gan augsti kvalificēti darba spēki, gan arī citi. Tāpat arī šeit ir runa par a, algas sliekšņiem. Mēs parasti izpētām, ko arotbiedrības ir noteikušas par uh, Um, algu konkrētajā nozarē. To es arī mēģinu šeit pārdot parlamentam, bet man tas tā īsti nav izdevies. Bet es noteikti nu, atgriezīšos pie šī jautājuma. Paldies, Bodila! Tagad es uh, aicināšu Rēčelu un Lukasu atbildēt uz uh, deputātu teikto. Rēčela. Paldies! Paldies eh, godājumiem deputātiem par viņu reakciju. Es eh, sākšu no beigām. Vēlos atbildēt eh, Bodilē Valeriāno. Es pateicos jums par to, ka jūs um, dalījāties ar savu pieredzi. Es esmu tulks un arī darbojos kā imigrācijas juriste. Uh, Jā, likumos ir eh, patiešām ļoti skaistas frāzes. Liels paldies arī Akiengis kundzei. Mēs abas esam itālietas. Patiešām šīs likums ir reakcija uz to, ko es jums rakstīju. Mēs eh, uzskatām, ka ļoti mazos reģionālos apvidos šie Eiropas Savienības tiesība akti, kas eh, tiek eh, iekļauti un kas eh, tiek ņemti vērā attiecībā uz nepilngadīgajiem, nevienmēr tiek pilnībā izpildīti. Es šeit nevēlos runāt par pilnvarām vai par um, spēku, bet diemžēl uh, sabiedrības spēks ir daudz eh, lielāks. Iespējams, ka es eh, šeit eh, vados no savas pieredzes konkrētā nelielā teritorijā, taču, ja bērnam ir sava ģimene, vai arī viņš tiek ievietots itāļu, spāņu, vācu ģimenē, nu, tad nevienmēr šie tiesību akti tiek ievēroti. Uh, Itālijā esmu strādājusi ar nepilngadīgiem bērniem, kas ir atšķirt no ģimenes, un man, kā juristei praktikantei, izdevās panākt, ka tikai vienai 15-gadīgai meitenei uh, bija iespēja doties uz skolu, un kopā tie bija 18 bērni. Uh, bija runa arī par kādu citu bērnu, astoņgadīgu bērnu, kas ieradās bez vecākiem, un, protams, ka viņš eh, devās uz skolu, bet kas notiek ar 17-gadīgajiem? Šo um, sabiedrību pārstāvi saka, nu jā, viņiem nemaz neinteresē iet uz skolu pēc gada, viņi būs pieauguši, pilngadīgi, kāpēc viņus vajadzētu likt itāļu skolās? Uh, Mums viņus vajadzētu likt eh, tā saucamajās eh, čipijā skolās, kas eh, ir skolas pieaugušajiem un migrantiem. Tātad viņiem, šiem bērniem, ir jāmācās kopā ar pilngadīgajiem, un viņiem ir iespēja mācīties tikai divas vai četras stundas nedēļā. Vai tas tiešām ir šo bērnu interesēs? Iespējams, ka tā ir tikai mana pieredze. Tas ir tas, ko es esmu redzējis. Varbūt man vajadzētu paplašināt savu redzesloku, bet es tomēr neuzskatu, ka tas ir šo bērnu interesēs. Lukas, vārds jums. Paldies! Attiecībā uz pirmajiem komentāriem vēlos norādīt, ka pētījumi ir tāds labs pirmais solis. Un, protams, ka studijas ir nozīmīgas, bet ne visi, kas eh, pabeigs eh, kādu studiju novirzonu Eiropas Savienībā, uzreiz eh, sāks kaut ko pētīt. Jā, tas varētu būt tāds labs pirmais solis. Mēs varētu sākt ar kvalificētu darba spēku attiecībā uz zilās kārtas procedūru, bet, protams, ka visi piekrīt, ka mums trūkst ārstu. Šeit nav nekādu domstarpību. Runājot par šīs idejas izcēlesmi, šīs idejas autori norādīja, ka viņai ir um, ļoti laba draudzene, viņai ir ļoti laba studente, bet viņai ir arī ļoti daudz problēmu. Visticamāk, ka pēc um, juridiskās fakultātes pabeigšanas viņa neatradīs darbu, un tad es sāku par to domāt. Un es konstatēju, ka es pazīstu kādu cilvēku ar gandrīz tādu pašu biogrāfiju. Uh, Tā arī ir jurisprudences studenti, viņi strādā ar NVO, kas strādā ar bēgļu bērniem, un šķiet, ka pagājuši, kad viņa saskārās ar problēmām, viņai bija bail, ka viņa tiks deportēta, tāpēc, ka Austrijas valdība sāka pārdomāt savas pozīcijas. Varbūt viņai būs vajadzīga vīza mm, un tā tālāk. Uzskatu, ka šis jautājums ir ļoti svarīgs. Ja tas tiks paredzēts tikai pētniekiem, tad tas būs tāds pirmais solis, un es nezinu, vai to pietiks. Es eh, domāju, ka visiem, kas ir iedevuši, ieguvuši šeit universitāšu diplomas, ir jādod tiesības dot eh, savu ieguldījumu Eiropas sabiedrībai. Paldies! Jūs pieminējāt eh, zilo karti, un jūs pieminējāt arī Vikstrēmas kundzes ziņojumu par pētniekiem, par to runāja arī Koracas bildes kundze. Jā, legālās migrācijas jautājumi ir visnotaļ ierobežoti politiskā ziņā. Mums nav skaidrs, kā mēs varētu ar to tikt galā. Šeit parādās arī vairāki tehniski aspekti. Daudzas dalībvalstis pieprasa suverenitāti. Šīs temats patiešām nav attīstīts un problēma ir daudz, bet eh, neskatoties uz to visu vēlos norādīt, ka beigās deputāti vēlreiz varēs izteikties cilvēki kā Vikstrēms kundze, neskatoties uz to, ka viss ir apstājies, ir panākuši, ka ir pieņemti dažādi pasākumi. Protams, ka tie nav gana detalizēti, un tie neatiecas uz jūs pieminētajām jomām. Noteikti par to vajadzētu runāt. Jūs ļoti labi raksturojāt eh, zilās kartas problemātiku. Liels paldies par to, liels paldies arī par jūsu idejām. Tagad došu vārdu Simonam, lai viņš mums prezentētu savas idejas par izstum, izstumtību un par radikalizēto personu atpakaļ atgriešanu sabiedrībā. Protams, mums būs jārunā arī par bēgļiem, bet eh, to darīsim mazliet vēlāk. Lūdzu, Simon, jums vārds. Paldies! Manā pirmā ideja attiecas uz izstumtību. Tātad šeit ir runa par ekstrēmismu, par noziedzību un par vārdarbības noziegumiem kopumā. Mums ir jārod risinājums un jāuzskata, ka šie cilvēki ir daļa no risinājuma, nevis daļa no problēmas. Tātad te ir runa par to, kā nodrošināt, lai izstumtākie varētu sākt piedalīties sabiedrībā. Eiropas Savienībā vajadzētu finansēt pilotu projektu un izvērtēt tā mm, sekas tā, lai mēs varētu to pārveidot rīcības plānā, kas kalpotu kā piemērs pašvaldībām visā Eiropā. Lai samazinātu vardarbību, mums jāsaprot konteksts, kādā šī vardarbība rodas. Ir dažādi faktori, kāpēc jauni cilvēki tiek ievilkti šajā iznīcinošajā noziedzības un ekstrēmisma vidē. Tad, tad Mums ir jātiek galā ar izstumtības problēmu. Ja jauni cilvēki no šādas sabiedrības jutīs, ka viņiem ir iespējas izmainīt savu nākotni un piedalīties um, jēgpilni sabiedrības dzīvē, tad arī šie faktori, kas viņus piesaista noziedzībai, kļūs vājāki. Tādai ir jābūt stratēģijai, kas ļautu uh, novērst to, ka jaunieši pievēršas ekstrēmismam un noziedzībai. Pirmkārtām ir jātiekas ar mērķa grupu. Mēs nedrīkstam izstumt tos, eh, uz, ko, uz, uz kuriem tas attiecas, kad mēs organizējam dažādas pasākumus. Ir, piemēram, jāpiesaista mm, interesantas idejas un uh, jāmēģina iesaistīt uh, vietējā sabiedrība. Otrakārt, ir jāizmanto uzticēšanās un attiecības, lai motivētu cilvēkus ar dažādām līderības programmām. Ir jānodrošina, lai viņu potenciāls tiktu pilnībā izmantots pareizajos apstākļos. Tāpat arī jāiekļā mērķa grupa politiskajos procesos, piemēram, jaunas padomēs. Tas nozīmē, ka šie jaunie dalībnieki no attiecīgajām sabiedrības grupām kalpos kā modeļi, kā piemēri un nodrošinās pozitīvas alternatīvas noziedzībai. Projektiem ir jāiesaista gan jaunieši, gan arī pašvaldības, un tādi jaunieši jutīsies tā, ka viņiem ir uh, iespējas rīkoties, un mēs uh, varēsim arī gūt labumu no visiem šiem tagad neizmantotajiem resursiem. Tagad par manu otro ideju. Mana otrā ideja balstās uz eh, manu pieredzi strādājot ar šādām ekstrēmistu grupām. Es esmu personīgi sadarbojies ar saviem kolēģiem, ar šādu grupējumu pārstāvjiem. Es uzskatu, ka mums vajadzētu izveidot fondu, lai mēs varētu maksāt bijušiem dalībniekiem, kas ir tagad praktiķi, tā lai šīs jaunās programmas varētu tikt izveidotas visur Eiropā. Ir vairākas šādas programmas visā Eiropas Savienībām, un viena no veiksmīgākajām uh, ir tā, kur iepriekšēji dalībnieki tiek izmantoti kā apmācītāji. Tas nozīmē, ka viņi var labāk motivēt pārējos uh, izmainīt šo dzīvesveidu. Taču šīs programmas izveidot ir ļoti grūti. Uh, jūs īsti nezināt, kurš ir īstais bijušais dalībnieks, un tāpat arī jūs nezināt, vai varat šim cilvēkam uzticēties. Otrakārt, mums ir jāizmanto viņa pieredze, lai palīdzētu citiem, un lai šie abi posmi būtu efektīvi, ir vajadzīgs vēl viens bijušais dalībnieks, kas ļautu strādāt ar šo vidi, un daudzos gadījumos tādus atrast ir grūti. Mums vajadzētu palīdzēt šajā sākotnējā ļoti svarīgajā posmā mēģinot atrast programmu mm, apmācītājus. Mums vajadzētu izveidot eh, Eiropas Savienības eh, resursus, kas būtu pieejami visur Eiropā. Tas eh, nozīmē, ka tiktu izveidots tīkls, kurā šie īšie dalībnieki varētu darboties kā konsultanti programmās visā Eiropā. Šīs tīkls, radikalizācijas izpratnes tīkls nodrošinātu zināšanas, un tas, protams, nenozīmē, ka mēs varētu viņu, viņus apmaksāt. Tas nozīmē, ka praktiķiem vajadzētu strādāt uz brīvprātības pamatiem, vai arī uzņēmēja organizācijai vajadzētu sekt izmaksas, kas daudzkārt nav iespējams. Tieši tāpēc es gribētu, lai Eiropas Savienība nodrošina visus vajadzīgos resursus. Paldies, Simon! Nu, tagad, lai uzklausītu reakcijas abām šīm idejām, sāksim ar eh, Birgit Sipeli. Lūdzu! Paldies! Un es runāšu vāciski. Paldies priekšsēdētāji, paldies eh, jauniešiem par priekšlikumiem. Pirmkārt, esmu ļoti pateicīga, ka jūs runājat par eh, prevencijas jautājumu un eh, arī par integrācijas jautājumiem, kas Vācijā ir aktuāli, jo tieši jauniešiem, ne tikai, bet tieši jauniešiem, ja viņi nekļūst par sabiedrības daļu. Un, ja viņu intereses netiek ņemts vērā, tad viņiem nav arī um, kādu iespēju iestāties par savām interesēm, un tas savukārt uh, atstāja dažādas, bet um, uh, viennozīmīgi negatīvas uh, sēkas uz jauniešu nākotni. Un, bieži vien, ja no iespēja, tad iegūt pilnvērtīgu izglītību, bet uh, Tāpat arī jaunieši var nonākt uh, nosacīgās bandās, uh, um, sākt nodarboties ar bārdarbību. Tādēļ šis jautājums tiešām ir kārtīgi svarīgs. Jūs pieminējāt uh, sporta aktivitātes, eh, sporta iespējas, kas eh, ir eh, varbūt tā pirmā iespēja vispār nonākt kontaktā ar kādiem cilvēkiem. Un tas ir svarīgi. Manā dzimtajā pilsētā mēs runājam par to, ka mums ir mm, jāsasniedz rokas cilvēkiem tur, kur viņi ir, kur viņiem ir kādas intereses. Un jauniešu parlamenta mm, ideja ir ļoti populāra Vācijā, daudz kur šī ideja ir tiešām izmēģināta. Runāju par jauniešu parlamentu un patiesībā par visiem parlamentiem. Uh, Un būtu svarīgi, lai šajās iestādēs tiktu rasta um, tāda procedūra, tādas iespējas, uh, lai uh, uh, dažādi jaunieši tiktu pārstāvēti un uzklausīti. Tātad, vai viņiem ir migrācijas priekšvēsture vai nav, vai viņi vecāki vai vecāki varbūt izbraukuši, lai krāsjā, lai būtu tāds dažādu jauniešu klāsts, kas pārstāv pēc iespējas plašāku viedokļu daudzveidību un lai tos varētu ņemt vērā. Un um, izglītības programmas, um, turpmākā izglītība, um, šās te mentoru programmas, ko jūs pieminējāt, ka tiek beiguši programmu, turpina mācīt paši, tad tie tiešām labi modeļi, kur jaunieši um, palīdz tieši tādiem cilvēkiem, kam ir līdzīga pieredze, tādiem jauniešiem, kas izgājuši cauri tam, kam iet viņi, un tad viņi var no savas pieredzes arī attiecīgi pastāstīt, kādēļ viena dieva bijis laba vai slikta, kā jūs varieties no radikalizācijas. Jo um, nu, šāds programmas pastāv atsevišķas programmas, bet ir svarīgi, lai Eiropas līmenī mēs apzinātu pieredzi ar šīm programmām, dalītos šajā pieredzē un iespēju robežās, protams, mēģinātu rast arī finanšu atbalstu. Un eh, šeit eh, par visām mūsu diskusijām vēlos piebilst, ka būtu tiešām teicami, ja dalība valstis eh, nu, necīnītos par katru centu un, un eiro, ko var ietaupīt Eiropas Savienības budžetā. Mēs vēlamies, lai Eiropa būtu spēcīgāka un lai cits starpā risinātu arī šādus jautājumus tad ir nepieciešams cits starpā arī finanšu resursi, un pagaidām uh, dalība valsts uh, ir diezgan uh, negribīgas attiecībā uz budžeta papildināšanu. Paldies, Natālija Grīsberga, tādā, tālāk, lūdzu. Lūdzu. Paldies, Klauda. Es no savas puses vēlētos sākt savu uzstāšanos ar to, ka es paudīšu pateicību par eh, visiem, kas ir strādājuši pie šīs programmas. Un eh, es priecājos arī, ka šeit Pilsoņu tiesību komitejā ir interese par šo viedokļu apmaiņu. Es esmu runājusi ar Koracas Biltas un eh, Katrīnas Kiničī, Eh, kundzēm, tāpat arī ar eh, kolēģiem no dažādām komitejām. Mums ir arī bērnu tiesību starpa grupa, kurā mēs visu laiku sistemātiski mēģinam apspriesties par visiem dosjē, kur ir runa par eh, bērnu aizsardzību, un jo īpaši šeit ir runa, protams, par Eiropas Savienības tiesību aktiem. Un, kā jau ievadā tika norādīts, uh, Mēs jo īpaši m, mm, esam norūpējušies par bēgļu mm, bērnu m, mm, turēšanu aizturēšanas centros. Tagad runājot par radikalizāciju, es, protams, ļoti labi saprotu jūsu paustos priekšlikumus. Jūs runājāt par pilotu projektiem, lai mēģinātu atgriezt sabiedrībā vārdarbībā iegrimušos jauniešus Un šis otrs eh, priekšlikums, kur jūs runājāt par to, ka vajadzētu veidot uz uzticēšanos balstītas attiecības, lai nodrošinātu, ka jaunieši tiktu uh, izvilkti no šiem tīkliem, kur viņi tiek uh, ievilkti dažkārt pilnīgi pretēji viņu interesēm un viņiem par to neapzinoties. Domāju, ka jūsu uh, pieminētais par um, tāda kā zināšanu un resursu klāsta izveide Eiropas Savienības ietvaros ir ļoti interesantas. Tāpat arī jūs pieminējāt par, jūs, pie, jūs runājāt par to, ka vajadzētu mm, piesaistīt pašus jauniešus šim darbam. Jā, protams, tā ir ļoti liela daļa šajā radikalizācijas profilakses darbā. Jūs runājāt arī par to, ka zināmā mērā vajadzētu izmantot radikalizēto jauniešu pieredzi. Tātad te ir runa par tādiem jauniešiem, kuriem ir izdevies izrauties no radikalizācijas ķetnām un ka viņus tagad vajadzētu aicināt eh, runāt par savu pieredzi ar citiem jauniešiem, šādā veidā informējot viņus par riskiem. Uh, Tas eh, nozīmē, kā jaunieši varētu palīdzēt viens otram, un šķiet, ka tas ir, ir lielisks profilakses rīks, un īsnībā tas varētu darboties eh, paralēli jūsu minētajam par um, apmācītāju tīkla izveidi. Protams, mums ir jādomā arī par to, ka jaunieši ir īpaši sensitīvi un mums vajadzētu jo īpaši strādāt pie radikalizācijas novēršanas darba. Jūs to nepieminējāt, bet iespējams, ka jūsu darbā tas ir parādījies. Proti šeit gribu pieminēt problēmas, kas saistās ar radikalizāciju tiešsaistē. Mums vajadzētu par to apspriesties, varbūt divpusējiem arī šis jautājums ir nozīmīgs. Jebkurā gadījumā liels paldies! Liels paldies par šo ļoti kvalitatīvi paveikto darbu, un paldies arī par eh, tik kvalitatīvi norganizētajām diskusijām mūsu komitejā. Paldies, Simon, vai um, klātā gribētu reaģēt? Thank you. Uh, thank you so much for your encouragement. Liels paldies par uzsnošiem komentāriem. Reaģēt uz pirmo. Sepels kundzes sacītais. Uh, Nu, jūs tiešām pieminējāt daudz ko nu, tādu, ka arī, ko, arī no manas puses piekrīt, ka vajadzētu piestrādāt. Jūs pieminējāt sporta nodarbības un ka jaunieši ir jāmēģina sasniegt tur, kur viņi reāli ir. Bet vēlos īpaši pieskārties tam, ko es atskāru par jauniešu parlamentu. Nu, varbūt uh, savā divu minūšu runiņā neizteicos gan skaidrs, bet nu, tā doma katrā ziņā bija tāda, ka uh, jaunieši, kas parasti nepiedalās jauniešu parlamentos, jo vēlaši būs tādi jaunieši, kas ir ieinteresēti politikā, viņi mēģinās iesaistīties šo jauniešu parlamentu vai darbā vai citās struktūrās. Nu, un, eh, tad mans priekšlikums būtu tāds, ka mums vajag mēģināt strādāt ar tiem, kas parasti uh, nemaz nemēģinās iesaistīties uh, šāda rakstura darbībās, un es uh, cieši strādāju kopā ar tieši šādiem jauniešiem, un arī tieši viņi ir tie, kas nāk klajā ar risinājumiem. Ja? Nu, attiecībā uz to, kā apkarot uh, vardarbību, viņi ar dienas ar to saskaras un, un mums jau par ko ir runa. Un ja mēs viņiem ticēsim un dosim viņiem attiecīgus uh, resursus, tad pilnīgi noteikti viņi var panākt, uh, ka lietas mainās, gan tā, tā, tā, un, un tā arī arī mm, kaut vērtīgu pieredzi no viņiem, ko var izmantot citviet. Un tāpat, kundze, melnā tērpa atvainoja, ka nepiefiksēju jūsu vārdu. Bet uh, jūs pieminējāt to, ka jaunieši ne, te tiek atstāti tā teikt aiz borta un, un uh, viņiem tiek nodarīts pāri. Protams, uh, mums tas ir jāņem vērā. Nu, darbā šādā jomā mums vēl ir rūpīgi jāizvērtē drošības aspekti. Mums uh, jāsaprot, um, ko mēs varam sagaidīt no šādiem cilvēkiem. Paldies! Paldies, tā, tā kundzīte melnā tērpā Natālija Grīsberga, no deputāte no Francijas. Tā, tieši tādā apzīmējumā sieviete melnā, <laughs> viņa nekad vēl nav bijusi šeit uh, nodēvēta tā sacība, bet, nu, tagad uh, noslēgumā minūte, pāris minūtes pat ar sauktiem humāniem koridoriem. Divas minūtes, ja, Lukašs? Lukašs saka, ka jautājums esot pretrunīgs radikalizācija un migrācija, tas vai tad nav pretrunīgs vai caur priekšsēdētājs. Visi jautājumi ir savā ziņā pretrunīgi. Bet, ja vēlaties atteiktos no šī jautājuma, labi, tad varam to atstāt citā reizē. Tad divas, eh, trīs minūtes, jā. Ja? Nu labi, tad eh, divas eh, minūtes jūsu rīcībā, un tad Cecīlija, vai jūs tad var, būtu gatavi reaģēt, tad, kad uh, Tad, kad Lukašs pabeigs, tad jums vārds būs jums jau tiešām interesanti, saka Vikstrēmas kundze. Man ir daži komentāri, jūs varēsiet tos paust beigās. Šī būs pēdējā uzstāšanās no te no prezidija un par humāniem koridoriem, pēc tam jums būs iespēja komentēt dažādas aspektus, kas jums ir padoma. What? I stop. Okay, thank you. Okay. <laughs> Labi, paldies tad vārds vēlreiz Lukašam. Tad vēlējos pieminēt jautājumu par tā sauktiem humāniem koridoriem bēgļiem. Doma ir tāda, ka ir eh, jāmaina tās vietas, kur patvērumu meklētāji var pieteikties patvērumam. Nevis Savienības laiva valstīs, kāds ir tagad, bet, eh, bet eh, tāpat arī Eiropas Savienības vēstniecībās citur pasaulē. Tur, lūk, šos patvērumu meklētājus varētu iztaujāt pirmo reizi, un tad dalību valstu iestādēm jau būtu skaidrs, vai uz viņiem attiecas Ženēvas konvencija vai nē. Ne. Nu, protams, tad galā lēmumu pieņemt atbildīgās iestādes eh, dalībvalstīs. Pirms paskaidro, ko es ar to domāju, vēl sacīšu, ka jebkurš eh, risinājums, eh, ko mēs izvēlamies, jebkurā risinājumā jāatzīst, ka šo jautājumu mēs varam risināt tikai kopīgiem spēkiem, kā Eiropas Savienība un tajā piedalās visām dalībvalstīm stratēģija, ka lūk, bēgļus mums nevajag un viss, nu, tas varbūt ir tāds populistu cienīgs arguments, bet tas nav realistisks. Cilvēki, kuri dzīvībām draud briesmas, ālaši meklēs aizsardzību, un bieži vien šiem bēgļiem tā ir vienīgā iespēja. Um, bieži vien cilvēki, lai arī viņi dzīvo riskantos apstākļos, viņi nevar pretendēt uz bēgļu statusu atbilstoši Ženēvas konvencijai. Nu, piemēram, personas, kuras palikušas bez jumta, piemēram, klimata pārmaiņu dēļ, viņi neklasificējas kā bēgļi atbilstoši Ženēvas konvencijai. Lai atrisinātu pastāvošās problēmas, un mēs, un, lai mēs būtu gatavi tam, ka mums aizvien vairāk šādu klimata mm, pārmaiņu bēgļu, aicinātu Eiropas Savienības eh, vēstniecībās nostiprināt šādu te bēgļu statusu, lai cilvēkiem, ko nāk no šīm valstīm, lai viņiem būtu lielāka skaidrība arī par politisko attīstību reģionā. Un eh, līdz ar to viņi varētu labāk izvērtēt, kas tad ir ticams bēglis, kas nav. Un es uzskatu, ka šāda iepriekšējā bēgļu mm, atsijāšana ir laba iespēja, lai samazinātu bēgļu plūsmu. Un lai arī samazinātu cilvēku tirzniecību. Cilvēku tirzniecības eh, novēršanas robežām vien nestrādās. Tas tikai paaugstinās kontrabandistu cenas, tā teikt, vairos viņu ienākums. Un, nu, lūk, es domāju, ka būtu labi, ja mēs izsijātu šos eventuālos bēgļus izcelsmes vietā. Es zinu, ka šis priekšlikums ir diezgan ambiciozs, bet es domāju, ka tas palīdzēs uzlabot situāciju patvērumu meklētājiem. Paldies, Lūgaš, Cecīlija! Vai nu, es varētu īsti reaģēt arī uz citiem komentāriem? Un es nevarētu, nu, grūti nepiekrist šādam argumentam, saka Vikstrēms kundze. Šis tiešām pēdējais laiks, lai Eiropa sāktu darboties kopējiem spēkiem un nopietni uztvērt šos jautājumus. Nu, diemžēl mēs neesam vienīgā Eiropas saimnības institūcija. Ir eh, citas, kuras pat nav īsti sākušas strādāt pie Dublinas regulas reformas, par ko es esmu referenti, bet, eh, nu, nevainojot šo iestādi, šo institūciju, mēs esam tādās spēcīgās nostājās un pozīcijās, un esam gatavi sākt sarunas par šo Dublinas regulas jauno projektu jebkur brīdi. Bet eh, par um, to, ko jūs pieminējāt pirms brīža, par um, migrantu bērniem, par viņu aizturēšanu, nu, es domāju, ka pēdējais laiks um, pielikt punktu nepilngadīgo bērnu aizturēšanai uz Eiropas uh, zemes, Eiropas teritorijā. Viņi nedrīkst būt aiz, aiz restēm, tā teikt. Uh, Tāpat kā mēs kādreiz esam aizlieguši miesas sodus tiesās bērniem, piemēram, tā, tāpat arī tagad mums jārīkojas kā, kā vienam, jārunā vienā balsī un jāpanāk tas, lai, lai nevainīgi bērni netiek iemest aiz restēm. Ģimenes atkal apiešana, apvienošanās iespējas ir būtisks eh, jautājums. Un šeit eh, visas eh, dalība valstis mēģina glābt, ko, ko var tā teikt. Nu, no otras puses, viņi tāpēc arī mēģina mazgāt rokas nevainībā un teikt, nu, ko tad mēs, ko tad mēs? Un, nu, manā valstī Zviedrijā uh, ilgus laikus šī, šis jautājums tika risināts ļoti labi, eleganti. Uh, ģimenes locekļiem bija iespēja apvienoties, jo sevišķi tiešiem ģimenes locekļiem. Nu, un tagad uh, te jau ir vispolitiskie spēki, izņemot dažus, nu, lai kā nu tā mana partija, pats sociālists no lielās konservatīvās partijas ir pret uh, ģimenes apvienošanu. Un mēs taču galvā runājam par 21. gadsimtu, kad bēgļu pieplūdums tagad. Uh, Eh, nu, šogad, piemēram, ir pēdējos gados zemākais. Neticam tiešām. Nu, jāsaka, mēs Eiropā esam diezgan tālu no tā, ko Hillary Clinton eh, eh, pieprasīja savā grāmatā, tātad, respektīvi, lozongvenā viņas grāmatām, ka ir nepieciešama dro, drosme, lai uzaudzinātu bērnus un tā tālāk. Un nākotnē mūsu bērni un viņu bērni mūs tiesās, un nešaubos, ka viņu spriedums būs diezgan nepatīkams mums visiem. Es tiešām no sirds piekrītu tam, ko jūs sacījāt. Es augstu vērtēju jūsu darbu un eh, es vēlētos pateikties arī um, Inte grupai šeit, parlamentā esošajā komitē, kas nodarbojas bērnu tiesībām, strādā labi. Paldies, Cecīlija, paldies par eh, komentāru gan jums, gan citiem. Birgit, vai jūs eh, vēlētos vēl īsi reaģēt uz nu, pat izskanējušo? Tikai pavisam īsi, tad lūdzu. Paldies, priekšstādā, pavisam īsi. Vēlējos tikai pakomentēt. Uh, tie jautājumi par humānajām vīzām vai um, pārmitāšanas tiesībām, vēlos pasvītrot, ka nu, daudzās jomās, diemžēl, ir šāda situācija. Nu, mēs varētu pirmām kārtām, piemēram, uh, tāpat arī uh, izraut šīs kriminālās bandas, kas uh, nodarbojas cilvēku tirzniecību un palīdz viņiem šeit nokļūt. Mēs varētu tāpat nodrošināt, lai cilvēkiem iespēja palikt citviet, lai viņi var gūt drošu veidu, kā lūgt patvērumu Eiropas Savienībai. Uh, Un, diemžēl, jāsaka, diemžēl, ka gan šī pārvietošana, gan humanās vīzas nenozīmē, ka šīs personas saņems patvērumu, bet katrā ziņā viņi gūs eh, drošu ceļu uz Eiropu, lai tad tur attiecīgi varētu pārbaudīt, vai viņiem pienāks patvērumu status vai nepienāks, un tas katrā ziņā būtu visai noderīgi. Un mm, tikai tāds viss eh, politisks paziņojums, ja kāds saka, tas varētu kalpot par tādu kā stimulu eh, piesaist faktoru Eiropai, nu mēs zinām, ka tā patiesībā nav. Vairums bēgļu Tātad neraujās par pārvietēm uz Eiropu tikai tādēļ, ka šāda iespēja ir. Mm, bet tie, kas lūdz palīdzību Eiropas Savienībai, tie būtu nopietni jāizvērtē. Es piekrītu, ka nebūtu nekāda jēga mm, koncentrēties uz robežu stiprināšanu, uz sienu celšanu, uz zeloņrātīm, tā tālāk. Tas e, pats par sevi neaturēs e, cilvēks, ja viņam būs šāda nepieciešamība. Tādēļ jānodrošina humanās vīzas un pārcelšanas iespējas. E, cerams, ka otrais balsojums par humanajām vīzām mums būs decembrī. Es ceru, ka tas izies cauri, ka balsojums būs pozitīvs, un es ceru, ka visi kopā mēs varēsim pārcelt arī mūsu dalību valstis, beidzot uh, strādāt pie uh, tā, lai šīs um, pārcelšanas mehānisms strādētu labāk. Paldies, uh, Lukaš! Nu, jums pēdējais vārds šajos jautājumos. Vai vēlaties rēģēt uz izskanējušo? Jā, atbildēšu vāciski neiebilstēt šo pēdējo komentāru. Pirmkārt, paldies um, par komentāriem. Nu, šķiet, ka no Austrijas es esmu vienīgais. Nu, visiem austriešiem, protams, migrācijas tēma ļoti svarīga. Nu, pēdējos gados nu, nekas tāds prātīgs ar šo tēmu, diemžēl, nav noticis Austrijā. Paldies eh, par, par eh, komentāriem deputātiem, kas ir šeit. Jūs, principā, man piekritāt, bet eh, vēlos uzsvērt arī to, ka vasarā man bija iespēja Austrijā iepazīties un parunāt ar eh, cilvēkiem, uzzināt, kas viņiem tiešām ir uz sirds. Un bija apmeklēja vairākas mazpilsētas. Es uh, iespēja bijusi strādāt ar šiem cilvēkiem kopā un panākt vairāk kā divas minūtes ar šiem cilvēkiem, atkāpjoties no bēgļu tēmas. Mēs redzam, ka tie nav nekādi ļaunie, viņi, viņi ir nedaudz iejušies Eiropas Savienībā, viņi ir parasti cilvēki, bet eh, es ceru, ka dalībvalsts arī sapratīs, ka nākamajās vēlēšanās, vēlēšana cīņās, ja mēs nedrīkstam koncentrēties tikai uz šo jautājumu. Cilvēki, kas ir pret migrāciju vai patvērumu politiku, gaida reāls risinājums arī tādām dziļākām problēmām. Ja parunās ar tiem cilvēkiem vairāk nekā 5 minūtes, tad viņi runās par bērnu tiesībām, par izglītību, par, par eh, dzīvokļu jautājumu tā tālāk, un tie viņiem nereti ir svarīgākie jautājumi, kas ir svarīgi ne, ne tikai uh, um, politiķiem Eiropā, bet arī jums. Lūk, tas pēdējais, par ko vēlējos jums uh, Um, paust kādu komentāru. Paldies! Um, nu, žēl, ka mums uh, nav vairāk laika. Um, Rečālai un Simonai būtu tiesības uh, atbildēt un reaģēt, bet um, laika mums tiemžēl nav. Nešaubos, ka mums būtu daudz, kas sakāms arī no jūsu valstu viedokļa, bet diemžēl laiks mums ir beidzies tiešām. Un uh, mēs šeit tiešām runājam par tādiem svarīgiem politiskiem jautājumiem, ko nāks risināt visai Eiropai, ne tikai mūsu komitējai. Bet katrā ziņā tiešām liels paldies jums, eh, nes, ka neskatoties uz to, spējāt koncentrēties uz eh, specifiskiem šo problēmu aspektiem un tā tiešām eh, lakoniski un, un, un ļoti profesionāli atspoguļot uh, svarīgāko. Un arī uh, nu, Twitterī mēs reizēm redzam ne tik varbūt uh, pozitīvas komentārus, bet tie, kas reaģēja, ir politiķi, kas strādā pie šiem dosieriem. Nu, te vien mūsu kolēģi, kas nodarbojas ar Dublinas sistēmas reformu, nu, un, un nu, tiešām lietpratēji. Nu, nu šajā komitejā pastāvīgi tiek skatīt šādi jautājumi. Un, šī tikšanās tika pārraidīta arī internetā, un nešaubos, ka arī citi kolēģi ņems uh, pie sirds jūsu uh, paustās idejas, un, un tas uh, neizpaliks bez rezonances. Darba mums ir daudz tagad, bet ir svarīgi, lai uh, mēs uzklausītu jūsu idejas, jūsu pienesumu. Labi, ka mums ir dialogs ar jums un ar Eiropas parlamentu kopumā. Ja, tiešām ļoti labi iespēja uzzināt jūsu viedokli. Lielas paldies! Paldies arī viesiem tur kuluāros! respektīvi pēdējā rindā, lai tiem, kas vēroja šo sanāksmi tieši saistē internetā. Paldies, kolēģi deputāti, kas tie ieradās, ka, kam bija laiks atnākt un paklausīties. Mēģināsim šo ideju turpināt tālāk, jo, nu, te ir runa arī par to, ka jūs domas varat izmantot darbā pie konkrētajiem failiem. 30-40% no visas likumdošanas pat labāk šajā komitejā ir eh, nobeiguma stadijā, nu skatīsimies, eh, kāds viss attīstīsies. Cerams, ka arī nākam pirmdien migrācija, radikalizācija šajā jautājumā tiks apspriest arī tālāk, tā kā liels paldies jums vēlreiz. Okay, so, <clears throat> let's check. Nu, tā tad. Uh, raudzīsimies, kā tas viss nākotnē varētu attīstīties. Paturēsim prātā nu pat pārunāto. Uh, vēlreiz paldies, ka ieradāties. Nu, beidzās tā, tā, tā, tā nekā, nebija tādas, tādas grandiozas kulminācijas, bet, nu, kas padarīts, tas padarīts. Okay, colleagues, we can go on to point four. Labi, kolēģi, tad turpināsim darbu. Ceturtais punkts mūsu šīs dienas darba kārtībā. Tiesību un vērtību programmas izveide. Badil, vai tu šeit esi? Ļoti labi. Nu, tad eh, sāksim pārunāt iesniegtos grozījumus šai programmai 21. līdz 27. gadam. Kā kolēģi jūs jau zināt, šis priekšlikums izklāsta programmas uzdevumus, eh, tās eh, budžetu un bez liekas kavēšanās, esam jau iekavējušies, ķersimies pie tā, kas Bodilai Valero ir sakāms. Uh, Jā, bo, saka Bodila, liels paldies par iespēju izteikties. Vēlos pateikties maniem kolēģiem ēnu referentiem, kas bija lieliski sadarbības partneri visai Lībe komitejai, bet arī vēlos eh, no sirds eh, pateikties manam līdzreferentam, ar, ar kuru strādājam plecu pie pleca kopā ar Kultāru Famu ar pamata tiesību kolēģiem. Te šie visi jautājumi te iet kopā lielā mērā arī budžeta jautājumi, AFCO, juridiskie jautājumi krustojas un satiekas šīs, šīs, šajā programmā, un šī sadarbība mums bija tiešām lieliska, var to apliecināt. Un tā kā tik tālu esam tikuši, daudz ko jau esam pārunājuši, daudz kas jau ir noskaidrots, un tiešām ar prieku varu atzīmēt, ka te dosim uzdevumu komisijai turpināt iesākto, pabeigt iesākto, iet plašumā, attīstīt šo sadarbību, mm, iekļaujot plašāku sadarbības partneru loku, dažādas cilvēktiesību jomā strādājošas nevalstiskas organizācijas Un uh, šajā, šajā gadā, aprīlī, uh, komisija īpašā pasākumā uh, pieteica šīs ieceres, bet visām skaistām iecerēm ir nepieciešams adekvāts budžets. Ja budžets pieaug tikai nebūtiski, tikai mazliet, nu tad, tad nekāds būtisks izrāviens uz priekšu augstāk tālāk nav iespējams. Un, mm, nu, Mums ir mūsu esošie fondi, esošie līdzekļu avoti, no nu, ar tiem tad mums nāksies arī kaut kā iztikt. Nu, ko te lai piebilst? Ja runājam par iesniegtajiem grozījumiem, tad tādu bija gana daudz, daudzi no tiem bija ļoti vērtīgi, principā tajā pašā virzienā, kādu, kādu arī mēs piedāvājām. Uh, Eh, pār daudziem no tiem eh, ir jau panākt aptuveni vienošanās, ir eh, bijusi mūsu un ēnu referentu tikšanās, kur tos esam lielu daļu jau pārunājuši. Mm, nu, mm, tādos atsevišķos jautājumos esam, kā jau teicu, panākuši vienošanos, vēl daži ir, ir jāpārunā, nākamā tikšanās jau ir ieplānota. Uh, Um, kā jau norādīju, tātad uh, lielos vilcienos grozījuma autori un mēs esam vienisprātis. Uh, runa ir par niansēm, par, par um, taktiku. Un mm, Tā tad, uh, kas ir galvenais šeit, raudzīties uz, uz reālajām vajadzībām, uz reālo situāciju, ko ir iespējams paveikt šī brīža kontekstā. Mm, kā celt eh, programmas pievienoto vērtību un efektivitāti, tā teikt, atdevi eh, no eh, mūsu investīcijām. Un mm, laikā, šīs vasaras laikā, kopš aprīļa, esam strādājuši, lai to visu izvērstu, mm, precizētu, nostādot uz stabiliem pamatiem, pamatiesībām, cilvēktiesībām, lai varētu tikt īstenot un atbalstīti reģionāla, nacionāla līmeņa projekti, uh, Um, respektējot uh, valstu uh, tātad struktūrālo uzbūvi, pilsoniskās sabiedrības lomu mm, atsevišķu valstu um, sabiedriskajā dzīvē. Mm, nu, tas viss ir tagad tā ļoti korekti salikts um, šo ieceru uh, pamatā. Uh, un ceram, ka nākotnē tagad eh, būs vieglāk eh, šādām te pilsoniskās sabiedrības organizācijām pieteikties uz konkursos, eh, pretendēt uz līdzekļu, uz, uz atbalsta saņemšanu, ka tas būs vieglāk, vienkāršāk, sagādās mazākas galvas sāpes un Uh, procesi būs arī tādi uh, elastīgāki tieši likuma došanas, uh, likuma lēmumu pieņemšanas plāksnē, ka šī kārtība būs lielākā mērā atvieglota. Un Man ir eh, paties eh, prieks par, par, eh, par, par kolēģiem, kas jau šai darbā ir piedalījušies. Uz pārējo atbalstu ceru decembra balsojumā plenāra sesijā tā, lai trialogs varētu sākties jau janvārī. Un vēl iespējams, iespējams šī sasaukuma laikā pieņemt galīgajā lasīmā šo uh, projektu. Nu, tos, tos atlikušos, tos āķīgos jautājumus būs, būs jārisina tā ļoti piesardzīgi un, un izmanīgi, bet tas ir iespējams. Esmu par to pārliecināta. Paldies! Liels paldies, Bodila! Nu, tiešām liels darbs ir ieguldīts, ēnu referenti arī dabūja pamatīgi nostrādāties. Daži no viņiem ir šeit mūsu vidū, tā kā. Ka... Ehm, viņus arī uzklausīsim ETP vārdā Mihail, eh, Mihails eh, Bonē. Jā, paldies, eh, tiešām vairāk kārt esam uh, diskutējuši, esam tikušies, un viens no būtiskākajiem risinājumiem šajā kontekstā uh, ir Eiropas parlamenta piedāvātais uh, risinājums nākamajam finanšu satveram nauda, budžets, nu, katreiz, kad par to runājam, tad ir būtiski atcerēties, ka paši vien tam piekritām, paši to atbalstījām, tā ir mūsu kopējā bagātība, mūsu kopējais resurss, un visas politiskās grupas mm, par to ir, ir, ir balsojušas, līdzekļu tagad ir, ir, ir vairāk, neviens to nevar noliegt un šeit ir būtiski nepieļaut, ka finansējuma šīs plūsmas kaut kā pārklājas vai saplūst un, un sajūg, lai viss būtu savos īstajos plauktiņos. Un, eh, lai būtu skaidrā, skaidrā tāda, tāda ideoloģiski principiālā eh, tīrība, piedarība šīm, šīm ierosmēm un arī šajai tiesību un vērtību programmai. Pagaidām tas ir labā līmenī, eh, darbs ir, ir sekmējies, un mēs ēnu referentu lokā jau vienojāmies, ka mm, pilnīgi noteikti parlamentam ir jāsteidzas atbalstīt pilsoniskā sabiedrība, tik tālu, cik eh, tā mm, organizējoties, pašorganizējoties, iestājas par mūsu pamatvērtībām, par pilsoniskām vērtībām, eh, eh, kā vietējā pašvaldību, reģionālā, nacionālā un arī pārobežu līmenī, pilsētu partnerību līmenī. Un, mm, arī, arī, arī mūsu grozījumi liel, saņemtie lielā mērā ir, ir tieši NVO draudzīgie tādi grozījumi netik daudz uh, eh, birokrātiem ērtāki un izdevīgāki, bet uh, mūsu, mūsu aktīvistiem, mūsu pilsoņiem, kas, kas eh, to visu vēlas īstenot. Un uh, šis atbalsts tagad plūdīs raitāk, vieglāk, vienkāršāk. Un, nu, ir, ir viedokļa atšķirības formulējuma jautājumos. Nu, piemēram, es iestājos par Eh, to, ka šeit tiesību un vērtību programmā ir, ir eh, jāizsakās tā tā eh, pozitīvi, iestājoties par kaut ko, nevis pret kaut ko, nevis kaut ko peļot vai izskaužot. Un šāda toņkārta mums arī, arī būtu jāievēro, pie tādas jāpieturās, runājot arī par tiesiskuma aspektiem, par uh, mm, likuma eh, varas, eh, demokrātiskas likuma varas uh, eh, principu mm, ievērošanu. Um, ceru, ka uh, gala beigās tomēr eh, par šo spēsim vienoties, eh, kā mēs, tā komisija, tā arī padome. Eh, būtu ļoti žēl, ja risinājums būtu tāds, kas labi funkcionē tikai mūsu, mūsu kaut kādās iedomās vai tādā ideāla pasaulē. Tam ir jābūt tādam, kas praksē darbojas gal galā dalību valstīs, un šeit bez mm, padomas piekrišanas, bez dalību valstu piekrišanas Um, neiztikt. Um, tiesiskums, uh, demokrātiska likuma uh, vāra tie nav tikai, tikai tukši vārdi, tas, tas nozīmē ļoti konkrētas lietas, citas starpā tas uh, ir un tam ir jābūt priekšnosacījumam finansējuma saņemšanai. Um, mēs nezinām, kā gala beigās šī, šī nosacītība tiks eh, konkrēti tehniski uzbūvēta, mm, bet uh, nu, līdz šim brīdim mūsu, mūsu sarunas, diskusijas, kompromisu meklējumi ir, ir bijuši produktīvi, un Bodila jau sacīja, ka ir, ir, ir pārliecināta, ka izdosies panākt vienošanos, ka būs labs pozitīvs bal balsojums. Uh, 10. decembrī un arī turpmāk. Paldies! Paldies! Cecila Kenga pārstāvot S un D. Jā, Klaud, paldies! Kā jau sacīju, iepriekšējā mūsu tikšanās reizē tiešām esmu ļoti pateicīga referentei ne tikai par Eh, ievaramā darbu, ko viņi ir paveikusi, pieņemot un, un tiekot galā ar visiem šiem grozījumiem. Īpašs prieks par to, ka viņi ir spējuši pieņemt mūsu iesniegtos grozījumus. Un, ja runājam par, par tehnisko pusi, tad uh, darbs rit uz priekšu ļoti labos tempos, un uh, tas ir apliecinājums tam, ka visas politiskās grupas ir uh, gatavas, grib uh, panākt kompromisu. Un, uh, ja runājam par grozījumu detalizācijas pakāpi, par, par tieši mūsējo grozījumu eh, likteni referentes eh, rokās, eh, mēs īpaši iestājāmies par kategorisku nostāju neiecietības izskaušanā tīmeklī un, un arī reālajā fiziskajā pasaulē. Tik tiešām Mm, iecietība ir mūsu vērtība, līdz tiesība ir mūsu vērtība, un, un tas nozīmē arī vēršanos pret atsevišķām negatīvām parādībām. Um, ir būtiski, lai, tas ir būtiski, lai pilsoņi nezaudētu ticību Eiropas projektam. Uh, Eiropas idejām. Un, ja runājam par finansēm, tad noteikti uh, finansējums ir jāpalielina uh, pilsoniskās sabiedrības organizācijām, kas cīnās uh, pret naidas ludināšanu, ekstrēmismu. Šie centieni ir finansiāli jāatbalsta arī no Eiropas līdzekļiem. Un liels paldies referentei par to, ka tiešām esat eh, bijusi tik eh, ambicioza, cik mēs to iedomājāmies un iztēlojāmies. Tas ir brīnišķīgi. Un, nu, eh, ceru un nu, atliek tikai paust cerību, ka tiešām šī sasaukuma laikā izdosies arī galīgā balsēmā apstiprināt šo projektu. Paldies! Jurekā kungs, EKR vārdā. Bardzo dziękuję. Ježeka kungs e, saka e, paldies. Mūsu iepriekšējā tikšanās reizē e, spriežot par šo projektu un arī par Bonija kunga priekšlikumu, atļāvāmies nedaudz skeptiski vērtēt šīs ierosmes, apšaubot to, vai šīs ieceres tiešām izdosies īstenot. Uh, lai uh, objektīvi tiks panākti šie cerētie uzlabojumi, jo lai, un lai šādu, šā, šādu, diemžēl, stereotipizāciju nepieļautu, mēs iesniedzām vairākus grozījumus, formulējām savas vēlmes, tās argumentējām. Um, lai kāpinātu uh, šo, šo objektivitāti, it īpaši atgādinot par eh, Eiropas Savienības funkcionēšanas eh, līguma 17. pāntu, kas īpaši norāda uz dialoga nepieciešamību starp eh, sabiedriskās pārvaldes struktūrām un dažādām re, reliģiskām un kultūras organizācijām, respektējot uh, Eh, ģimeņu intereses, eh, kas ir īpaši svarīgi, mm, ņemot vērā eh, demografisko krīzi Eiropā, ko lielā mērā ir izraisījusi ģimenes kā, kā, kā institūta krīze. Un mm, Iestājoties par ģimeni, mēs apliecinātu to, ka mums rūpa mūsu, mūsu pilsoņu dzīve, labklājība un nākotne. Un Mēs noteikti šo projektu kopsumā vērtēsim atbilstoši tam, kā, kāds liktenis piemeklēs mūsu gru, iesniegtos grozījumus. Nepārunāšu tos individuāli, bet nu, to tikai vēlos norādīt. Lūk, zināms jums ieskats, kā, kā izpelnīties mūsu, mūsu grupas atbalstu šim projektam. Paldies, eh, Sofija, Aldevārdā, izteikšos īsi, pilnībā atbalstām referentes eh, uzņemto kursu. Eh, liels paldies jums par ārkārtīgi konstruktīvu pieeju šajā darbā. Trīs mazi komentāri. Ehm, mēs formulējam trīs priekšlikumus, kurus tiešām vēlamies redzēt iekļautus šajā priekšlikumā. Pirmkārtām 5% apmērā šī te, nu, tā teikt, avārijas aploksne situācijā, kad ir acīm redzama klāja cilvēktiesību ignorēšana no kādas valsts valdības puses, tad ir, ir, ir nepieciešams sniegt tūlītēju tādu pretsparu. Te nevar vilcināties, ilgi gudrot, Tā var tiešām būt uh, ārkārtas situācija, kad ir skaidri redzams, ka pamat, uh, pamatiesības, uh, tiesiskuma principi tiek klajīgi ignorēti. Un tas, ko sacīja kolēģis, nu pat uh, uh, viņš izteicās kritiski, šis instruments, varat man ticēt, nav vērsts pret kādu valsti. Tas ir adresēts un par labu mūsu pilsoņiem, to starp to valstu pilsoņ, eh, pilsoņiem, kuru valstu valdība ignorē pilsoņu vēlmes, tiesības un, un liedz ierobežo viņu eh, iespējas praktizēt savas tiesības. Mums ir uh, skaidri jāizprot uh, mm, tas, ko mēs saprotam ar jēdzienu nosacītība. Uh, Mm, šī nosacītība drīzāk ir, ir saistīta ar budžetu, um, netik daudz ar ko citu. Tā kā kopumā ļoti pozitīvi vērtējams ir tas, ka Eiropas Savienībai uh, Eh, kad, kad jau ilgākus gadus mums ir bijis eh, demokrātija veicinošs instruments ārpus Eiropas Savienības robežām, tagad beidzot mums tāds ir pašu lietošanai eh, iekš, Eiropas Savienības iekšienē, jo demokrātija, tiesiskums, pamatiesības ir tādas vērtības, kas pašas par sevi iznīkst, izzūd, par tām ir jāiestājas un tās ir jāsargā. Un beidzot šāds instruments mums ir. Paldies. Paldies. Vai eh, vēl kāds vēlas ko piebilst pirms eh, atgriežamies pie Bodilas? Mikails. Nu, Bonīkungs, tik tiešām eh, par to jau nav runa, ka mums ir jāiestājas par pilsoniskās sabiedrības organizācijām, aktīvistiem, kas iestājas par tiesību, tiesiskumu, par demokrātisku dialogu. Tas ir neapšaubām, bet no otras puses mums ir jābūt tādai praktiskai, mm, racionālai sistēmai, kas mm, atalgo, kas ir sekmējoša noteikta veida procesiem. Mm, paldies. Jā, nu, pie šī, šī dosjē turpinās aktīvs darbs. Bodila, jūs norādījāt, ka balsojums ir gaidāms 10. decembrī, bet vai jau tagad varat izdarīt kādus secinājumus, kādus turpmākus prognozes paust? Jā, mm, nu, jautājumi, par kuriem vēl nav panākt vienošanās, nu, tas mums būs jāizdara uh, mm, tā, lai varētu rēķināties ar vairākumu atbalstu gaidāmajā balsojumā. Uh, visa, visa cēlonis principā ir tas, ka mm, kaut ko šķietami identisku mēs interpretējam dažādi, un, un tad mums ir uh, rūpīgi tas viss jāpārbauda, lai pārliecinātu, ka, ka tiešām esam, esam uh, Uh, vienis prātis uh, par, par vienu un to pašu, mm, iestājoties par kaut ko, uh, mm, tā lai, lai šīs mūsu kopīgās vērtības tiešām būtu, būtu kas reāls, nevis tikai tādas katram individuāls iedomas. Uh, Eh, un, ja kāda valsts eh, tiešām ir, ir, ir eh, atkritusi no šī standarta, no otrā, otrā panta standarta, nu tad, tad mums pārējiem ir jāskatās, ko var darīt lietas labāk, kā var līdzēt šajā situācijā. Un nekādā ziņā šis, šis projekts nav sagatavots, lai kaut kā vērstos pret vienu noteiktu valsti. Nekādā gadījumā. Paldies! Paldies! Eh, nu, tā, tā, tādā gadījumā paldies eh, tev, Bodila, paldies visiem ēnu referentiem, kas arī uh, ir uh, lielu darbu ieguldījuši. Bet nu pievērsīsimies piektajam, sestajam punktam mūsu darba kārtībā. Statusa vienošanās parakstīšanas starp Eiropas Savienību un Albānijas Republiku pār uh, eh, Eiropas robežu un krāsta apsardzes aģentūras darbību Albānijas uh, teritorijā, un šāds pats um, nolīgums starp Eiropas Savienību un uh, Maķedonijas republiku. Referente ir Bodila Lūdzu. Par abiem kopā tad, ja, šiem nolīgumiem. Nu, ja tev nav iebildumu, tad tiešām darīsim tā, tā tad statusa. Uh, Eh, nolīgums tā parakstīšana ES un Albānijas eh, starpā un ES un bijušās Dienaslāvijas Republikas Maķedonijas starpā. Eh, ja tev nav iebildumu, ka mēs skatām šos, šos abus jautājumus kopā, tad, tad uz priekšu. Jā, nu tad turpināšu zviedru valodā. Zaļo grupa principā kritiski vērtē Eh, Eiropas eh, krasta un robežu aģentūras eh, darbošanos trešo valstu teritorijā, suverēnā teritorijā, bet, nu, te ir skaidri redzama nepieciešamība, bet tāpat laikā ir precīzi jādefinē šīs aģentūras pilnvaras, tiesības, atbildības jomas, lai tās netiktu pārkāptas, lai tiktu darīts tikai tas, mm, kas ir leģitīms un, un, un, un atļauts un Albānijas eh, republika eh, ar Eiropas saimnību ir parakstījusi ne šo viena nolīgumu, ir vairāki pēdējā laikā būtiski nolīgumi, un tajos visos ir eh, atruna par tādām principiālām lietām kā cieņa pret, pret cilvēku dzīvību un neaizskaramību, spīdzināšanas aizliegums saskaroties ar, ar šiem te bēgļiem un migrantiem. Un arī korekts tiesiskais process tiek, tiek garantēts un prasīts gan civiltiesiskais, gan krimināltiesiskais. Un esmu lūgusi komisijai publiskot visus nepieciešamos mūsu interesējošos dokumentus, lai visi šie nolīguma teksti būtu publiski pieejami, visas kaut kādas papildu vienošanās, tehniskās vienošanās būtu sabiedrībai pieejamas. Un novembrī, novembra beigās tad būs, būs gaidāma beidzamā mūsu satikšanās, kur izskatīsim grozījumus. Un desmitajā tad jau janvārī pēc tam balsojums komitejā un ceru, ka pār, pār šiem abiem nolīgumiem uh, tad arī būs gala, uh, gala nolīgums. Uh, Maķedonijas nolīguma gadījumā tur, tur ir progress par, par kripatu švakāks nekā Albānijas gadījumā, bet esmu pārliecināta, ka atlikušajā laikā mums izdosies to visu paveikt, kā pienākas. Paldies! Paldies, Bodēlai. Šķiet, ka grozījumu nebūs, bet termiņš grozījuma iesniegšanai ir 28. novembris, un mēs balsosim pār, gan jau nu, neizklausās visai dem demokrātiski. Natālija, jūs esat vienīgā ēnu referente, kas ir klāt, vai jums ir kas piebilstams? Jā, Klod, pavisam īsi. Apspriežoties par šiem diviem padomes atzinumiem par. Mm, nolīgumiem starp Eiropas Savienību un Albāniju, kā arī starp Eiropas Savienību un Maķedoniju, var jums paziņot, ka es piekrītu Bodils nostājai. Šie nolīgumi ir ļoti svarīgi, un uh, vēlējos vēl norādīt, ka mums ir jābūt ļoti precīziem un ir jāizsakās skaidri. Liels paldies par uh, viņas uh, paveikto darbu! Paldies arī, ka viņa ir paudusi savu nostāju par šiem diviem atzinumiem. Es vēlējos šeit piebilst, pievienot kādu elementu, ko viņa nepieminēja, bet kas viņai gan jau ir labi zināms. Proti, šie nolīkumi pilnībā respektē pamattiesības un pārēdz iespēju iesniegt sūdzības. Ir paredzēts speciāls mehānisms, kā tika noteikts mūsu iekšējos lēmumos. Manas eh, grupas eh, ēna referents par eh, Frontex pārskatīšanu. Šīs jautājums šķiet tiks apspriests rīt. Es esmu tāda referenta arī par Frontex, un manuprāt ir ļoti svarīgi uh, iegūt pietiekami daudz informācijas jau iepriekš, un tas mums nodrošinās iespēju būt pēc iespējas skaidrākiem un caurzmākiem, kā arī pēc tam ļaus mums labāk īstenot šos nolīkumus un ļaus tos arī izvērtēt. Ļaus paskatīties, vai to piemērošana ir bijusi atbilstoša. Nu, protams, tas viss ir jāskata arī tādā kontekstā, kā pašlaik trešās robežas mums ir ļoti būtiskas un attiecības ar trešajām valstīm arī ir svarīgas. Lielas paldies, Natālija! Protams, ka procedūra vienmēr mums ir bijusi svarīga, un šeit tad ir runa par robežu kontrolas aģentūru. Bodila, vai viss ir kārtībā? E, labi, šķiet, ka neviens nav iesniedzis grozījumus. Un cerams, ka balsojums arī būs atbilstošs pēc 28. novembra. Lielas paldies, Bodila, par paveikto darbu! Vai jūs strādājat vēl pie kā cita, kas eh, mums būtu jāzina? Paldies! Jūs esat tāda eh, referenta arī par eh, nākamo dokumentu. Kolēģi, septītais punkts - Eiropas Savienības ārkārtas ceļošanas dokuments. Mums ir jāizskata grozījumi. Esam saņēmuši 15 grozījumus. Kinga ir klāt, ļoti labi. Kinga Gala ir eh, referente par šo dokumentu, došu viņai vārdu. Tas arī viss. 15 grozījumu lūdzu Kinga. Paldies, Klod! Vispirms es vēlētos pateikties visiem ēnu referentiem par ļoti konstruktīvo pieeju. Mums bija arī ēnu referentu tikšanās, un tā patiešām mums palīdzēja visu noskaidrot. Es iesniedzu jau priekšlikumu, bet es vēlējos vēlreiz uzsvērt, ka šīs eh, komisijas priekšlikums ļaus mums vienkāršot dažādas formalitātes, nevajadzēs iesaistīt eh, tātad, ja, šīm, ja šo valstu pilsoņiem nav konsulāta vai vēstniecības konkrētajā valstī, viņi varēs vieglāk iegūt ārkārtas ceļošanas dokumentu no kādas citas dalībvalsts, vēstniecības vai konsulāti, kas atrodas trešajā valstī, un tādējādi viņi varēs atgriezties mājās. Šis nav jauns instruments. Tas tika ieviests jau 96. gadā, taču kopš tā laika daudz kas ir mainījies. Pašreizējā formātā šie dokumenti um, neņem vērā dažādus uzlabojumus attiecībā uz drošību, un šie dokumenti nebija pilnībā droši pret viltošanu. Tieši tāpēc ļoti daudzas dalībvalstis tos vairs neizsniedza. Tieši tāpēc vajadzēja pāriet uz jaunu formātu. Vēlējos norādīt, ka pastāv arī e, tiesisks pienākums vai 98. gada lēmums neatbilst uh, 2015. gada konsulārās aizsardzības direktīvai. Parlaments savā 2017. gadā pilsoņa ziņojumā jau lūdza komisiju gatavot jaunu priekšlikumu, lai tiktu izveidots jauns, drošāks Eiropas ārkārtas ceļošanas dokuments. Lūk, te arī ir šis priekšlikums. Es domāju, ka tas ir ļoti noderīgs, tiek uh, uzlaboti, uzlabotas dažādas drošības pazīmes šajos ārkārtas um, ceļošanas dokumentos, tādējādi samazinot viltošanas risku. Termiņš grozījuma iesniegšanai ir uh, bija 5. novembris. Ziņojuma prezentācijā jau norādīju, un arī Kiničī kundze un Deprēkungs pie, piekrita, kas ir ēna referenti ka mēs neiesniegsim grozījumus, lai apstiprinātu priekšlikumu. Tas ļautu mums rīkoties ātrāk un dalībvalstis varētu šo tiesību aktu pieņemt ātrāk. Mēs uzskatām, ka tas ir visu Eiropas Savienības pilsoņu interesēs. Tātad viņi varēs vieglāk izmantot citu dalībvalstu konsulātus un vēstniecības šādās ārkārtas situācijās. Gal galā mēs saņēmām 15 grozījumus. Tā kā es un arī ēnu referenti piekrita, ka nebūs grozījumu, es negatavošu kompromisa grozījumus. Lūkšu, lai par šiem 15 grozījumiem balso. Es tagad īsti nezinu, kā rīkoties, man vajadzēs vēl apspriesties ar saviem ēnu referentiem. Bet es domāju, ka ir svarīgi virzīties uz priekšu ātri. Šeit ir ļoti labs piemērs tām, kā Eiropa varētu kļūt tuvāka saviem pilsoņiem. Vēlreiz paldies maniem ēnu referentiem. Paldies, Kinga! Tātad balsojums ir paredzēts decembrī. Kā jau jūs minējāt, šeit ir runa par ļoti nodrīgām lietām. Es nezinu, kas ir iekļauts grozījumos, bet mēs nevēlamies, lai deputāti būtu aktīvi strādājot pie šī faila. Mēs uzskatām, ka ar to ir viss kārtībā. Es nezinu, kāds būs datums decembrī, bet mēs vēlamies nobalsot par šo dokumentu jau decembrī. Un paldies par darbu! Vēlējos pārbaudīt, vai kāds um, vēlējās izteikties par ārkārtas dokumentiem. Katrīna, vai jūs iesniedzāt grozījumus? Lūdzu, dod jums vārdu. Jā, paldies, Klod. Es vēlējos izteikties par šo dokumentu. Pirmkārtām pateicoties mūsu kolēģiem Kingai Galai un arī visiem ēnu referentiem. Liels paldies par paveikto. Mums līdz ar to ir iespēja virzīties uz priekšu ļoti ātri, lai mēs varētu pārskatīt šī ārkārtas sajošanas dokumenta tiesisko pamatu. Šo lēmumu neiesniegt mm, grozījumus pieņēma referente un ēnu referente. Mēs vēlējāmies šo procedūru šādā veidā vienkāršot, taču, kā jau tika norādīts, daži kolēģi tomēr ir iesnieguši grozījumus, uz, kuri, uz ko viņiem ir visas tiesības. Uh, Es piekrītu savai kolēģei Kingai Galai. Protams, ka mēs runāsim par šiem grozījumiem. Mūsu mērķis ir nobalsot par katru no šiem grozījumiem. Domāju, ka šis dosie ir ārkārtīgi svarīgs, jo īpaši sociāldemokrātu grupai. Mūsu mērķis ir stiprināt personas datu aizsardzību, kā arī pamatiesību aizsardzību. Ir grozījums, kas pārēdz šo ārkārtas ceļošanas dokumentu iznīcināšanu un te tiek runāts par konfidencialitātes ievērošanu. Ir arī citi grozījumi, kur mums, protams, var būt savs viedoklis. Tas mums ļautu nodrošināt, lai pilsoņi varētu atgriezties mājās, ja viņiem rodas kādas grūtības ārpus Eiropas Savienības. Ir arī citi grozījumi, kas mums ir noteikti jāpārdomā tuvākajās nedēļās. Es esmu pārliecināta, ka beigalā mēs uh, sagatavosim labu dokumentu. Lielas paldies mūsu referentei. Šis dosie ir ārkārtīgi svarīgs, un es ceru, ka mums, mēs, mums izdosies atrast tādu risinājumu, kas ievēros paredzēto laika grafiku, proti, ka mēs varēsim nobalsot jau decembrī. Šis uh, dosie varētu izrādīties ļoti noderīgs eh, cilvēkiem, kas atrodas ārpus Eiropas Savienības un ir pazaudējuši savus identitātes dokumentus. Paldies, Katrīna! Man vajadzēja, protams, norādīt, ka jūs esat sociāldemokrāta ēnu referente. Un kā vienmēr esat eh, ļoti daudz strādājis pie šiem jautājumiem. Un paldies arī Kingai. Tātad, vai jūs vēlaties ko piebilst? Nē, ļoti labi. Lielas paldies, kolēģi! Uh, Tagad uh, mēs pāriesim pie 8. darba kārtības punktā, un tas ir Mamikina kungs, uh, kurš mums ir sagatavojis ziņojumu par sprāgsvielu par rekursoriem ir izsniegti 95 grozījumi, un galvenokārt eh, tie ir eh, tādi pozitīvi un pozitīvi izsakās par jūsu ziņojumu. Andrei, lūdzu, došu jums vārdu, lai jūs mūs iepazīstinātu ar šiem grozījumiem. Paldies, priekšādātāji! Godāmie kolēģi! Es esmu priecīgs, ka šodien mums ir iespēja apspriesties par grozījumiem. Šeit tā tad ir runa par sprākstvielu prekursoru mārketingu un lietošanu. Uh, Mēs saņēmām 72 grozījumus līdz termiņam, un es vēlējos pateikties kolēģiem par viņu darbu. Pēc šo grozījumu izpētīšanas es varu teikt, ka galvenokārt tie visi ļaus mums stiprināt šī tiesība akta ietekmi. Šajos priekšlikumos tiek atainotas galvenās idejas, ko kolēģi pauda Lībe komitejas sanāksmē 18. oktobrī. Grozījumi jau tiek pārbaudīti juridiskajā dienestā un pašlaik tie tiek tulkoti. Es eh, ceru, ka tulkojums visās valodās būs gatavs 23. novembrī. Viens no svarīgākajiem jautājumiem attiecas uz lauksaimniekiem un uz lauksaimniecības darbībām, un eh, to, ka šīs darbības būtu jāiekļauj profesionālā lietotāja kategorijā. Paldies Krīsvikas kundzei par to, ka viņa nāca ar to klajā, jo šādā veidā mēs definīciju padarīsim skaidrāku. Tas atbilst arī padomas nostājai. Bez tām Grīsvikas kundze ir nākus klajā arī ar komentāriem par aizdomīgiem darījumiem. Arī šie komentāri man šķiet ļoti noderīgi. Tomēr es vēlētos uzsvērt, ka būtu jāziņo par šādiem aizdomīgiem darījumiem 24 stundu laikā. Ja mēs vēlamies, lai šiem nosacījumiem būtu kāda jēga, mums vajadzētu paredzēt šādus striktus termiņus. Mums ir jāziņo par šādiem gadījumiem 24 vai 48 stundu laikā. Un uh, mēs, protams, saprotam, ka laiks šādos apstākļos ir ļoti dārgs. Pieredzējis cilvēks uh, pusotras uh, pusstundas laikā var izveidot NP bumbu. Otrs eh, grozījums, kas man šķiet ļoti būtisks, ir par ekonomiskiem operatoriem, kas eh, darbojas tiešsaistē un eh, kas, tiek, kas ir jāuztver par starpniekiem, ja runa par informēšanas pienākumu. Šādā veidā mēs varētu izvairīties no mm, pelēkajiem tiešsaistes tirgiem, kur tiek tirgot šādas sprākstvielas. Tāpat arī komisijai vajadzētu publiskot vadlīnijas visās oficiālajās Eiropas Savienības valodās. Manuprāt, tas ir labi. Man būtu viens jautājums, un proti tas attiecas uz 15. punktu, un par to mums vajadzētu apspriesties. Šeit ir runa par to, ka komisijai tiek dot atļauja pieņemt deleģētos aktus, lai pievienotu jaunas vielas pirmajā pielikumā. Ja mēs komisijai nedosim šo iespēju, mēs atgriezīsimies pie status quo, kaut arī šīs jaunās regulas mērķis ir nodrošināt, lai mēs varētu to padarīt tādu reaktīvāku, kas eh, varētu tikt ātri pielāgot jauniem apstākļiem atšķirībā no vecās direktīvas. Eiropas parlaments eh, pārauga komisijas pieņemtos deleģētos aktus, tas nozīmē, ka mēs tikai iegosim drošības jomā. Ja komisija pievienos eh, jauns vielas šim ierobežotajam sarakstam, gadījumos, kad eh, parādās jauni pierādījumi, uzskatu, ka ir pašlaik ir īstais brīdis, lai uzlabotu drošības situāciju. Daudz grozījumi ir gandrīz identiski. Līdz ar to mūsu dzīve būs vienkārša. Vēl kāds svarīgs punkts. Man ir jāinformē, ka tikos ar komisāru Kingu lai apspriestos par šo ziņojumu. Tas bija 2. oktobra plenārs sesijā Strasbūrā. Un komisārs uzsvēra, ka ir ļoti svarīgi risināt uh, tumšā tīkla problēmas, tad darknet problēmas. Te tiek uh, nelegāli tirgotas sprākstvielas. Tāpat arī viņš uzsvēra, ka vajadzētu izmantot deleģētos aktus, kas ir uh, tāds drošības rīks, ko var izmantot ļoti ātri. Viņš atbalsta ziņojumu projektu, uh, un viņš atbalsta arī mūsu pieņemto laika grafiku. Taču, tā kā mēs tuvojamies mandāta beigām Eiropas parlamentā, mums vajadzētu laiku izmantot liederīgi. Mans ieteikums būtu organizēt tehnisko tikšanos jau nākamnedēļ, lai mēs varētu vienoties par galvenajiem kompromisiem un lai šis teksts būtu gatavs balsojumam Lībe komitejā 10. decembrī, kā tas pieplānots. Plenāras sēdē balsojums ir paredzēts janvārī, un pēc tam tūlīt arī būs trilogi. Attiecībā uz padomi. Korepera mandātu visticamāk mēs dabūsim 12. decembrī. Paldies, godāmie kolēģi! Došu jums atkal vārdu tā, lai varētu izteikties pārējie kolēģi. Paldies! Lielas paldies, Andrei! Kinga! Vai jūs vēlējāties izteikties Tomasa Šedovski vārdā? Viņš ir tāds partijas grupas āna referents. Paldies priekšādātāji. Zdehovska kungs eh, man lūdza nolasīt viņa domas par šo ziņojumu. Viņš ir paziņojis, ka šis priekšlikums ir apsveicams. Uh, jo uh, mājās gatavotas sprākstvielas ir izmantotas vairākos teroristu uzbrukumos Eiropas Savienībā pēdējos gados. Teroristi izmanto jaunas tehnikas šādu bumbu veidošanai, tieši tāpēc mums vajadzētu aktualizēt noteikumus par sprākstvielu prekursoriem. Mums ir jāuzlabo pārbaudes un mums ir jādod arī pilnvaras iestādēm pārbaudīt visus aizdomīgos pirkumus. Iesaistot dažādas izmeklēšanas iestādes un valdības pārstāvjuši Tivkovska kungs mm, vēlas izvairīties no jauniem administratīviem slogiem, bet ka mēs visi apsveicam šo jauno priekšlikumu un mēs ceram, ka visi eh, varēs eh, to akceptēt, lai mēs varētu izvairīties no dažādiem apdraudējumiem uz drošībai. Natālija, jūs esat eh, Alde nu, referente, vai jums ir kas sakāms? Lūdzu. Jā, paldies, Klaud. Patiešām man ir pāris komentāru par iesniegtajiem grozījumiem. Šis dosie ļoti tehnisks, bet, kā jau norādīja vairāki kolēģi, tas ir ne tikai tehnisks, bet arī ļoti svarīgs cīņā pret terorismu. Tātad šeit mēs varētu novērst atentātus, kas tiek veikti, izmantojot mājās gatavotas mm, bumbas. Kā jau mani kolēģi norādīja, šī tiesība akta mērķis ir padarīt definīcijas skaidrākas, kā arī um, uzlabot informācijas apmaiņas starp dažādām iesaistītajām pusēm, um, rūpniekiem un uh, iestādēm, kurām nāksies pielā, piemērot šo tiesību aktu. Būtu ļoti labi, lai viņi pārzinātu visus nosacījumus un lai tie tiktu pareizi piemēroti. Mūsu referents jau norādīja uz eh, manu komentāru par to, ka mums ir jārunā arī par aizdomīgiem darījumiem. Proti eh, šeit ir runa arī par pielikumiem, un mums vajadzētu arī ieviest konkrētu kategoriju lauksaimniekiem. Eh, pašlaik šis jautājums nav precīzi apskatīts, un teksts līdz ar to nav saprotams. Mēs vēl runāsim par šo lietu tehniskajā sanāksmē. Uh, Ja runa par informācijas apmaiņu, tad eh, grozījumā es eh, mēģināju paust ideju par to, ka ir jānodrošina informācijas apmaiņas starp tiesība aizsardzības iestādēm, kontrolas iestādēm, ekonomiskajiem operatoriem, tirgos, tā skaitā arī tiešsaistes tirgos, bet, protams, ir jādomā arī par eh, profesionālajām nozarēm ir jānodrošina laba informācijas apmaiņa, jo tikai šādā veidā regula varēs tikt pareizi piemērota. Par nacionālajiem eh, kontaktpunktiem, par ko Mamikini kungs nerunāja, es uzskatu, ka ir ļoti svarīgi arī nodrošināt eh, informācijas platformu visiem ekonomiskiem operatoriem, uz kuriem attiecas šī regula. Man ir arī daži precizējumi attiecībā uz elementiem, kurus vajadzētu iekļaut vadlīnijās lai varētu labāk atpazīt eh, aizdomīgus darījumus, mums eh, vajadzētu nodrošināt normas attiecībā uz eh, krājumiem. Tātad vajadzētu nodrošināt, lai šī uzglabāšana noteiktu mm, pilnīgi droši tad pēc pirkuma. Attiecībā uz grozījumiem mēs šeit runājam par regulu, tātad uh, Šeit ir runa par eh, tiesību instrumentu, kas eh, nekavējoties būs spēkā visās dalībvalstīs un tiks eh, tieši piemērots. Mums, kā likumdevējiem, ir jānodrošina, lai šis teksts būtu skaidrs, korekts, pedagoģisks, lai to varētu ļoti labi piemērot. Es lūdzu dzēst šo 24 stundu termiņu un uh, Vēlējos, lai tur parādās vārdi pēc iespējas drīzāk. Es dzirdēju, ko teica referents. Mums vajadzētu vēl par to apspriesties. Mums ir jānodrošina, lai šo tekstu profesionāļi varētu patiešām piemērot, un dažkārt uh, situācija var būt ļoti komplicēta. Galu galā šāda prekursora iepirkšana var būt ļoti um, negatīva. Es uh, Atbalstu lielāko daļu no grozījumiem, ko ir iesnieguši mūsu referenti, tātad te ir runa par informāciju, par cilvēkiem, kas iepērk šādus prekursorus, protams, atbalstu arī visu, kas tiek teikts par pielikumiem, un redzu arī, ka komisārs Kings ir norādījis uz tumšā tīkliepa dārknetu problemātiku, uz iepirkumiem tiešsaistē, Un, protams, arī uz to vajadzētu attiekties aizdomīgu darījumu noteikumiem. Es eh, vēlētos vēl noslēgumā pateikties eh, referentam. Es eh, priecājos par tālāko sadarbību. Es mēģināšu darīt visu iespējamo, lai balsojumi varētu notikt decembrī un janvārī. Paldies! Okay, Paldies, un vārds eh, referentam. Jā, nē, atvainojos, eh, Buda Valēro kundze, jūs arī eh, esat viena no referentiem saļā vārdā. Lūdzu, jums vārds. Jag vill också bara säga att vi, gröna gruppen är positiv. Jā, paldies, vēlējos tikai piebilst, ka frakcijā, frakcijā tātad komisijas priekšlikumu vērtējām provizoriski pozitīvi. Izskanēja viedokli, ka tiešām ir nepieciešams spēcīgāks regulējums, lai cīnītos pret terorismu. Uh, bet eh, vienlaikus arī pret eh, piesāņojumu, kas, eh, ko izraisa ehm, šie, šīs vielas bieži vien. Esam sagatavojuši virkni grozījumu, at, jo sevišķi attiecībā uz online, tātad tiešsaistes tirzniecību. Ehm, jautājums, kurā mēs esam nedaudz kritiski noskaņoti, ir tad katram uh, Eh, pārdevējiem jābūt licencē atbilstoši otrajam pielikumam un priekšlikums, ka eh, dati ir jāuzglabā gadu, un eh, mēs uzskatām to par problemātisku, ka dati jāuzglabā tik ilgi. Tā tur var būt diezgan daudz arī personas datu, jā, par iepirkējiem tātad, un nu, tā ir viena no problēmām. Paldies! Kādam no runātājiem atsimredzot nebija pieejams tulkojums. Ko tam man angliski atkārtot, varbūt saka runātājiem? Jā, nākam nu, nebija tulkojuma angļu valodā. Jā, nu, bija ieslēdzis angļu kanālu, klusums tur valdīja, nu, tā dīvaini. Vai vēlreiz izteiksties, nu, nu, teicu, ka palielam esam pozitīvi noskaņoti tādēļ, ka šeit mēs gan cīnāmies pret terorismu, gan arī pret vidas piesārņojumu. Lūk, nu, Un mums ir problēma ar viena gada termiņu, ka, lūk, gadi, informācija jāuzklabā gadu. Jo, nu, varbūt arī privāta informācija. Nu, skaidrs, ļoti noderīgi komentāri, kā parasti, paldies. Nu, tagad, laikam, to, ko jums strādās, saka priekšsēdē. Andrej, vai vēlaties eh, reaģēt, vai izdarīt kādus secinājumus, ne? Nē, nu, tikai, ja pateikties visiem ēnu referentiem par uh, mūsu kopējo darbu un nu, tur, turpināsim tik strādāt. Paldies! Paldies! Uh, 10. decembrī būs balsojums. Labi, tad pārējiem pie 10. darba kārtības punkta. Eiropas uh, budžeta aizsardzība attiecībā uz tiesiskumu dalību valstīs uh, uh, viedokļu apmaiņu par uh, grozījumi, eh, Kārpas kungs ir eh, reference eh, liberās cietā saistītā komiteja šeit šajā jautājumā. Kolēģi Kārsniet Lība komiteja pievērš savu uzmanību šim jautājumam, ņemot vērā nesenos izaicinājumus saistībā ar tiesiskumu un savienības interešu aizstāvību. Vārds referentam mēs tādīju priekšā uh, um, iesniegtos grozījumus. Uh, uh Tērijas Kapras kungs, lūdzu, jums vārds. Paldies. Uh, es teikšos īsi. Pagājušo trešdienu saņēmām pēdējos iesniegtos uh, grozījumus. Saņēmām kopā 144 šādus grozījumus. Un tā kā, protams, mums nebija laika visam rūpīgi iziet cauri, sagatavot visus kompromisus. Nu, mēģinām tā ātri izskatīt visus tiem tos grozījumus, un uh, pat uh, mums bija arī jā, no referentūras sanāksme, kur mani kolēģi pauda savas uh, bāžas, uh, priekšlikums no tālāk, un kopumā man šķiet, uh, ka esam uz pareizā ceļa. Domāju, ka gala teksts uh, mums tiesīmies tās tīri labs. Nu, pieminēšu vienu jautājumu, vienu uh, grozījumu, ko, kas ir pieņemams tevi visiem. Uh, Turpretī mm, citu, kas ir pretrunīgs. Tas pretrunīgais jautājums eh, ir lūkāts. Tātad ir ieteikums paplašināt eh, mūsu darbības jomu, mūsu priekšlikumu, lemšanāt ne tikai par tiesiskumu, bet arī demokrātiju un pamata tiesībām. Nu, mēs zinām, ka no tiesiskā viedokļa, no juridiskā viedokļa raugoties, šāda iespēja pastāvētu principā, bet eh, nu, es apgalvotu, ka eh, ar tiesiskumu palīdzību, ar likumu tā teikt vāras palīdzību, šis te rule of law ir tiesiskums ir eh, konsekventi lietots apzīmējums, kas sevī būtībā ietver arī demokrātiju un pamatiesības. Tā kā šādā ziņā darbības joma no vienas puses būtu plašāka, bet no otras puses mēs konkrēti runātu par tiesiskumu ievērošanu, tādu konsekventā uh, vīzē. Bet eh, nu, šis eh, jautājums ir nedaudz pretrunīgs joprojām. Mums ir eh, jāmēģina rast kāds vidusceļš, kopējs risinājums. Ja nē, tad nu, nezinu, kas tā notiks, bet nu, es ceru, ka mums izdosies rast risinājumu. Un otra lieta, ko es pieminēju, un jautājums, par ko ir viensprāts te vai visi, ka jāizveido ekspertu panelis, ekspertu grupa, jo nu, pastāv nu, tādas diezgan liels nu, tāds, problēma jautājums, ka proti budžeta saņēmējiem, izmantotājiem, budžeta gala lietotājiem nav jākļūst par, eh, tā teikt, upuriem vai, vai, vai ķīlniekiem, eh, ja valstī ir problēmas ar tiesiskumu. Un neredz mūsu pilsoņi kļūst par eh, upuriem dažādām izdarībām, pie kuriem tie nav vainojami, un tādēļ mums jādara viss iespējamais, lai aizstāvētu, aizsargātu pilsoņus. Un otrs puses, lai, lai pieņemtu šās lēmumus, iesaistīt tādu neitrālu, objektīvu ekspertu paneli. Nu, protams, vēl jārunā, nu, kas ietilpst šī paneļa, šī grupas sastāvā, kas būtu tā, šī, šīs grupas dalībnieki, bet katrā ziņā, lai būtu šāds objektīvs veidojums, grupa, kas novērstu aizdomas par to, ka, lūk, ar um, budžeta notiek manipulācijas, lai izdarītu politisku spiedienu uh, politiķiem, kas, kam jāskars ar smagiem lēmumiem. Nu, principā par to mēs tā kā vienojāmies, bet, nu, redzēs, kāds nākotnē izpildīsies, jo, nu, šeit ir jāmeklē daudzi kompromisi un, un uh, vienošanās. Bet esmu drošs, un arī manu, mani ēnu referenti ir tiešām izcili kolēģi, draudzīgi, jauki, inteliģenti. Tā kā, nu, cerams, ka kopējiem spēkiem mēs arī panāksim uh, šo te vēlamo, ko apsvērcēja pēc Andrijas. Eh, Paldies, eh, te arī Kabras kungs. Eh, nu jā, tie, kur, kur tad ir tie, tie jaukie ēnu referenti, kur jūs te piesaucāt? Nu, laikam ir daži no šiem izcēlījiem ēnu referentiem arī pamanījušies ierasties, kurš tad vēlētos izteikties pirmais. Ādamam kungs, tautas patīs vārdā. Ja? Paldies, uh, priekšsādātāji un kolēģi. Izsakos Emīlā Rādēba kunga vārdā, viņš ir ēnu referents tādas partijas vārdā. Nu, uh, un, diemžēl aizkavējās viņam lidmašīna un nevarēja viņš laikā ierasties uz šo sanāksmi. Bet uh, viņa vārdā vēlos apliecināt, ka, protams, tiesiskums, demokrātija un pamāta tiesības Eiropas Savienībā ir uh, jāaizsargā, ir jāaizstāv. Tādēļ atbilstoši 7. Eh, Lisabonas līguma pāntam ir spēkā arī attiecīgā procedūra. Tomēr grozījumi, par ko mēs eh, runājam šodien, un eh, attiecīgais mehānisms kopumā ir bez skaidra juridiskā pamata. Nav redzams, kāda ir tiešā saikne starp tiesiskuma pārkāpumiem un ietekmu ja uz budžetu. Dažām vairums jautājumu šajā ziņojumā ir bez konkrēta tiesiskā pamatojuma. Es uzskatu, ka, ka šis um, projekts vēl nebūtu nav gana nobriedis. Vēlos, lai kolēģi, kolēģi rūpīgi apsvērtu to, vai ir uh, jāpieņem šis projekts, kurš, uh, atcīm redzam, būs nelikumīgs un nu, kas var atstāt negatīvu ietekmi arī uz pilsoņiem ar apsavienību. Okay, and then Mr. Paldies, uh, eh, Jurka kungs. Paldies. Uh, nu, neesmu gluži droši. Vai tiešām varētu viennozīmīgi ap, apgalvot, ka jauka atmosfēra, kas eh, valda mūsu sanāksmēs, palīdzēs mums vienoties, jo viedokļi mums ir visai atšķirīgi. Bet, eh, protams, ka arī eh, profesors eh, Tēri Kabres ir ārkārtīgi jauks kolēģis, un ar viņu sadarboties nav grūti. Bet domstarpības tomēr saglabājas. Nu, mums ir tiešām tādas diezgan smagas bāžas. Aicinām pieņemt pirmkārt zināšanai rezolūcijas virsraksta nosaukumu. Tātad, tātad vispārīgās atšķirības, vispārīgie trūkumi. Tā kā te nav runa par konkrētām lietām, par to, ka. Kā kā būtu ar tiesiskumu vairumā dalību valstu, jo vairumā gadījumā tām tiek galā Eiropas Savienības tiesa. Nekad līdz šim eh, nav ierosināts, ka tiesas lēmumu varētu atstāt ietekmi uz budžetu, ka tiem varētu būt šādas smagas finanšu sakas. Nu, tad, lūk, man rodas jautājums. Um, Kur nu, tad ir pamats uh, sacīt, ka, teiksim, ā, valstī ir kādas vispārīgi rakstura problēmas ar tiesiskumu? Ja Eiropas Savienības līgums otrajā pantā norāda, ka Eiropas Savienības laibvalstis ir demokrātiskas valstis, un nu, tad sanāk, ka mēs to, to noliedzam tagad. Bet uh, šādam noliegumam par pamatu var būt tikai 7. pantā procedūra. Uh, Un ja nu ir šī 7. pānta procedūra, tad skaidrs, ka Eiropas līguma parakstītāja valstis var nākt pie secinājuma, ka viena no dalību valstīm ir pārkāpus kaut kādas normas. Un pretējā gadījumā mums, protams, katram var būt savs viedoklis, bet ja mēs vēlamies, vēlamies piemērot Eiropas Savienības otro pantu un tagad apgalvot, ka ne viss no, no dalību valstīm ir demokrātisks, kas, nu, nezinu, varbūt drīzāk runa par, par to, uh, ka ir kādas viedokļu domstarpības. Pārējais jau atrodas eh, dalību valstu ziņā un arī ir padomē, ir iespēja to, to visu pārbaudīt. Nu, ir trīs instances, kas uh, var apgalvot kaut kādas pants pārkāpst. Tātad parlaments, tiesa vai trešdaļa no dalību valstīm, tāda apmēram desmit dalību valsts. Nu, pieņemsim, ka desmit dalību valsts nākušas pie secinājuma, ka viena no dalību valstīm ir kļuvusi nedemokrātiska, vai ka tur ir liels problēmas ar tiesiskumu nu, desmit šām desmit valstīm kopā jau nav sava budžeta. Nu, ko tad tās varētu darīt? Ierosināt kaut kādas nodevas, ierobežot brīvot izniecību ar šo valstu vai ierobežot šo, šo, šo valstu pilsoņu brīvu pārvietošanos. Nu, tas viss ir diezgan tāds um, riskants virziens. Un vēl Nāks domāt par šī projekta intelektuālo godīgumu. Terija Kabris kungs eh, uzskata, ka mums jārīkojas tā, lai sankcijas, eh, kas tiek uzliktas valsts iestādēm, lai no nu tām neciestu pilsoņi. Nu, bet eh, tas ir pretrunā ar to, ko mēs bieži vien dzirdam. Mēs dzirdam, ka uzbrukums valstī nav uzbrukums pilsoņiem, bet, nu, diemžēl, Šajā gadījumā uzbrukums eh, valdībai, ko ir eh, demokrātiski ievēlējuši pilsoņi, nu, neizbēgami nāks par sliktu šiem pilsoņiem. Kaut kā atstās ietekmi uz viņiem. Nu, lūk, tā kā šie argumenti būtu jāizsver eh, turpmāk. Es mēģinu pamatot to, nu, kā tad mēs varam noformulēt to, ka A valstī pārkāpt demokrātija, ja tam par pamatu nav atbilstoši savietam pantam pieņemts Eiropa padomis eh, lēmums vai secinājums. Līdz šim katrā ziņā tāda nav, tā kā nu es nezinu, kā mēs to varam konstatēt. Paldies, eh, Sofija, Intvēlda, Alde vārdā, lūdzu. Paldies, eh, priekšstādētājs. Domāju, ka kolēģis sacītais diezgan skaidri apliecina to, kam dēļ šāds mehānisms ir nepieciešams. Nu, pirmkārt, Jurek kungs un es, mēs neesam viensprāt šautājumā, tas nav nekāds noslēpums, es neticu, ka demokrātija ir vienkārši vairākuma griba. Man tie, kas spējuši saropēt vairākumu balsu atbalstu parlamentā, nu tā nav gluži demokrātijas būtība. Un katrā ziņā tas nav, noteikti nav demokrātisks tiesiskums. Tas vienkārši vai, tā ir vienkārši vairākuma diktatūra, un tas nav tas pats, kas uh, demokrātija. Otkārt, jūs uzskatiet, ka vēl ir vienlīdzības zīme starp valdību un tautu. Bet tauta taču ir kas daudz vairāk nekā tikai valdība. Jūsuprāt, ja reiz kāds ir uh, sarūpējis sev pilnvars valdībā, tad viņam brīvsoks darīt nav uh, ko ņēmis. Tā jūsu, uh, jūsu priekšstats par demokrātiju. Bet ir svarīgi, lai mēs Eiropas Savienībā saprastu, sāktu saprast, kam dēļ mums ir nepieciešams mehānisms, lai nodrošinātu demokrātisku tiesiskumu un pamatiesību ievērošanu visā Savienībā. Nu jā, es saprotu, ka tas eh, nu, neatbilst noteiktu valdību plāniem, bet atklāt sakot, nu vienalga. Bet tomēr man ir tāds dalīts jūtas par visu šo te konsultāciju nosacījumu instrumentu. No vienas puses es piekrītu. Jā, būtu viegli izmantot tādu pragmatisku veidu, kā sadot pa pirkstiem valdībām, kā panākt, lai viņas ievēro disciplīnu un ievēro vienotu standartus. Tomēr vienlaikus eh, šīs dienas diskusija gan spilti izsver to, kādi ir ar to saistītie riski. Pirmkārt, mēs pastāvīgi jaucam šos mm, noteikumus un sankcijas, sodus. Tas nav viens uz pēc, un tomēr mēs runājam par šiem nosacījumiem vienā apsilcienā ar sankcijām. Nu, kāda šāda, šāds eh, koncentrācija nosacījumu princips Nu, ir gan normāli, ka mēs sagaidām, ka visas tādās, kas saņem Eiropas Savienības finansējumu, arī pieņems visus attiecīgos Savienības novieto standartus, sākot ar otro standartu. Nu, šai ziņā, protams, es viennozīmīgi piekrītu šim nosacījumu principam. Tomēr, ja to izmanto, lai uzliktu kādai daļbalstī vai valdībai sankcijas vai, eh, zinām, spiedienu, nu, tad es saskatu, zinām, negodprātību. Un nu, šādā gadījumā pilsoņu gala saņēmēji saskarsies ar sliktāku attieksmi nekā tie, kas nu, tātad eh, iemaksā budžetā. Ir tāds valsts, kas ir neti iemaksātājs eh, Eiropas Savienības budžetā, kas vienlaikus līdz galam arī neievēro Eiropas Savienības vērtības. Un nu, tās saskarsies ar, eh, ar atšķirīgu ietekmi nekā tās valsts, kas ir neto saņēmē valsts. Otkārt, esmu arī vīlusies, ka Eiropas komisija ir sagatavojusi šo priekšlikumu, lai izvairītos no, no tāda adekvāta visaptvaroša mehānisma, ko ierosinājām mēs. Mēs esam pieņemši rezolūciju, kur atgādinām komisijai par šo leģislatīvo iniciatīvu no parlamenta puses. Un tā jocīgā lieta ar komisiju ir tāda, ka ikreiz, ka padomu saka, mums uh, tur, tur vajag kaut kādas muļķības, uh, kam pat nav nekāda juridiskā pamata, pat, pat, uh, pat ne, ne tuvu nav Eiropas saimnes līgumus, komisija nāks klajā ar konkrētu priekšlikumu nedēļas laikā. Lūdzu, padomi. Uh, Nu, tur ne, nevajadzēs neviens ietekmes izvērtējumu, nes tur juridisko pamatu, neko tam līdzīgi. Un kad mēs, uh, Eiropas uh, pilsoņi ievēlēta institūcija, sagatavojam pašinstīvu ziņojumu par leģislatīvu iniciatīvu, uh, komisija izliekas, ka neko nezinu. Lūk, tā vietā, lai izstrādātu tādu izsvērtu visaptvarošu mehānismu, kurš uh, atbildību par Eiropas zemes vērtībām dod pilsoņiem, kur, kurš iekļauj valstu valdības, parlaments, arī Eiropa parlaments šajos uh, procesos, komisija sagatavojas tikai šo priekšlikumu, kurš pamatā visas pilnvaras nodod uh, vienkārši anonīmiem, uh, anonīmiem tātad uh, ierēģiem, jo šajā gadījumā, jā, tur ierēģi būs tie, kas tur aizpildīs šīs anketas, aizķeksies kaut kādus uh, lodziņus un, un, un pieņems lēmumu. Tas ir pretrunā visam tam, kam mēs patiesībā ticam. Un, lūk, tāpēc man ir ļoti dalīts tāds domas par šo projektu. Es pozitīvi vērtēju to, ka referents ir uh, pieņēmis lēmumu, ka atbildības, tātad darbības jomā jāplašina uz demokrātiju, tiesiskumu un pamata vērtībām, kas izriet no otrā panta. Un būtu muļķīgi mēģināt šos, šīs trīs lietas kaut kā nodalīt. Uh, Jūs arī ierosiniet izveidot ekspertu grupu, ja pāneli. Bet manās acīs, eh, nu, tas ir tieši tas, ko vēlas Eiropas komisija. Nu, viņi jau vēlas, lai tur būtu ko tehnokrāti, birokrāti, eh, tur, eh, ierēdnīši, kas sanāktu kopā un izlemtu lietas. Bet es ierosinu, ka, ja, ja mēs vēlamies pieņemt šo uh, konvencionalitāti, noteikumu principu, eh, priekšnoteikumu principu, tad ne jau komisijai tas būtu jādefinē. Te jābūt tādai pastāvīgai publiskai diskusijai šajā DRF kontekstā, demokrātija tātad eh, tiesiskums un, eh, un pamatvērtības. Un tādēļ es ierosinu, ka tā saites tā starp um, konvencionalitāti un DRF paktu, ka jūs šos grozījumus tomēr ņemiet vērā un iekļaujiet savā kompromisu priekšlikumā. Tā kā, nu, paldies un lai veicas! Okay. Right. Jā, nu, paldies. Vai sekos kāds eh, pretarguments no kolēģa? Jureka kungs. Nu, kaut kas jau jābilst, eh, jo šī replika tika adresēta man, bet iespējams, ka vaina ir tieši uh, uh, tulkojumā, jo es, Sofija, jūs nekad neesmu apsūdzējis uh, ļaunprātībā vai, vai, vai kaut kādos slepenos uh, nodomos. Uh, es tāpat arī neesmu sacījis uh, to, ko jūs apgalvojāt par mani. Uh, Eh, valdība ir eh, pilsoņu gribas eh, izpausme, pilsoņu demokrātiskās vēlēšanās ievēl savus priekšstāvis un uzskats, ka valdība neko nepārstāv, ka valdība nav pilsoņu gribas izpausme. Lūk, kas ir īsteni antidemokrātisks paziņojums. Uh, tad ko tad mēs darīsim? Neuzklausīsim vairākuma gribu. Uh, nu, uh, Manā izpratnē Sofija šeit eh, sapinas eh, pati savos argumentos eh, un nebūt, nav pamats tam, ka respektējot pilsoņu vairākuma demokrātiski paustu gribu, mēs kaut kādā veidā uh, kādu apdalītu vai, vai, vai kādu ignorētu vai, vai kaut kādā totalitārā, diktatoriskā veidā izrīkotos. Es aizstāvu tiesiskumu tā klasiskajā izpratnē, turklāt arī Eiropas līmenī. Jureka kungs Sofija turpina. valdība, kas ir ieguvusi vairākumu parlamentā, eh, nevienmēr ir ieguvusi lielo vairākumu sabiedrības eh, gribas. Labi, labi, beigsim, beigsim, saka priekšsēdētāju šo diskusiju par absolūto vairākumu vai, vai tehnisko vairākumu vēlēšanās un valdībās. Cecila, jūs esat ēnu referenti pārstāvot S&D Eh, tāpēc īsumā lūdzu iepazīstiniet mūs ar savas partiju grupas nostāju. Jā, eh, paldies, saka Kienges kundze. Izteikšos īsi, pateikšos referentei par eh, atzinumu, par jūsu pūliņiem. Ir tapis labs kompromisa priekšlikums, kas ir vairāk vai mazāk pieņemams visām politiskajām grupām. Tik tiešām mūs vieno kopīgas vērtības. Uh, un uh, tas ir arī tas, tas uh, mūsu pastāvēšanas un mūsu darba atslēga, un tas izpaužas un manifestējas cita starpā arī uh, budžeta plānošanā un realizācijā un eh, varam šād, šādā principiālā pieejā balstoties um, pieņemt arī referentes piedāvātos risinājumus. Um, tas, mūsuprāt, ir pareizais eh, darbības virziens, un mana grupa noteikti atbalsta to, ka um, tiesiskums nebūtu nav rau, skatāms tā abstrakti, atrauti no, no, no cilvēktiesībām, no pamatiesībām. Uh, Tas ir tāds, tāds labais, uh, krietnais, uh, trīsstūris uh, apburtais, mm, kas ceļ mūs pretī jauniem augstumiem. Un nešaubos, ka mūsu juridiskais dienests mums palīdzēs nogludināt atlikušos šos tiesisko tādu tīri juridiskas dabas neskaidrību, negludumus, kas kurā brīdī tehniski var notikt, drīkst notikt, kas leģitīmi ir iespējams, um, konstatējot kādas nepilnības vai, vai, vai uh, neatbilstības. Esmu pārliecināta, ka mums izdosies vienoties par kompromisu. Paldies! Paldies, Cecila! Nu, ko tā tad 3. Uh, decembrī uh, balsojums uh, referenta kungs? Jā, jā, pavisam īsi. Priekšstādātāji. Nu, ir šeit eh, pretrunīgi momenti, eh, saka Terikabras kungs, bet eh, tos mēs tādā ļoti tādā cieņa pilnā veidā domāju, ka spēsim atrisināt. Nu, mani, mani tiešām iedvesmo jūsu šis optimisms un tāds samiernieciskums. Labi, bet tagad gan mums ir maķenīti jāsarauj, vēl ir diezgan daudz, kas mums pārunājums 20. punkts personas datu aizsardzību Eiropas parlamenta vēlēšanu kontekstā. Tātad direktīvas uh, priekšlikums bija par personas datu aizsardzību, ar ko nāca klajā Eiropas komisija pēc uh, Facebook un Cambridge Analytica šī skandāla. Atbilstoši 53. noteikumam ir uh, tapis atzinums, un Sofija Intvelde ir uzņēmusies referents pienākumus šī atzinuma sagatavošanā. Sofija, jā, priekšsēdētāji Tas ir tiešām atzinums, nekas dišs un plašs nav, bet eh, toties šī tēma, šis eh, starpgadījums eh, gan ir izpelnījies plašu ievērību pēc Facebook un Cambridge Analytica šī te skandāla. Un priekšlikums šķiet atbilst tam Eiropas komisijas noskaņojumam, tādam dzinulim, nu kaut ko darīt, kaut ko darīt lietas labā. Uh, Mm, un viņu priekšlikums ir principā instruments finanšu sankciju uzlikšanai politiskām grupām vai kādām apvienībām, kas eh, tīši eh, ietekmē vai cenšas ietekmēt Eiropas parlamenta vēlēšanu iznākumu mēģinājumi ietekmēt vēlēšanu norisi un vēlēšanu iznākumu, nu vai tad tā nav pirmsvēlēšanu nu, kampaņošana, citiem vārdiem sakot, vai tad ne tā? Līdz ar to rodas jautājums, nu ko tad šis instruments apkaros un izskaudīs? Tas netop gluži skaidrs un komisija te piedāvā noteikt kārtību, kas sākas ar datu aizsardzības iestādes uh, lēmumu, uh, brīdinājumu, uh, no kura izriet, ka šeit ir pastrādātas kādas nelikumības, kādas pretlikumības, Eh, ka lūk ir, ir, ir, ir veikta kāda mm, eh, politiskā darbība, operācija, un tad tur tālāk šī procedūra tiek iz, izklāstīta. Esmu iesniegusi pāris eh, grozījumus, kas šo kārtību, piedāvāto kārtību padarītu juridiski tādu uh, drošticamāku, taču tik un tā mm, mani nepameta. Uh, Mm, nu, šīs, šīs klusās, urdošās bažas, ka kaut kas tur nav īsti kārtībā, ka nav īsti skaidrs, ko tieši komisija te grasās darīt. Jo, ja, policija, ja kāda politiska partija ir pārkāpus datu aizsardzības noteikumus, nu tad par to pienākas sankcijas, kā tas noteikts GDPR. Ja tā ir pārkāpusi Eh, politiskām partijām saistošas kādus citus noteikumus un normas, nu tad tur ir arī šī, šī, šī korektīvā procedūra jau atstrādāta. Tā kā man nav īsti skaidrs, kas politiskai kādai kustībai ir eh, jāsagrēko, lai mm, ir nostrādātu šis jaunais mehānisms. Eh, tas man nav skaidrs. Var jau būt, var jau būt. Tas ir tāpēc, ka atkal kārtējā reize komisija nav uh, sagatavojusi ietekmes izvērtējumu. Viņi droši vien ir padomāju, pad, padomāju, ka nav jēgas, jo būs tikai vienas vienīgas nepatikšanas un, un, un sūdzības un iebildumi un kritika. Uh, Un mūsu komitejā tiešām nav redzēts neviens komite, komisijas priekšlikums, kuram būtu līdz ietekmes izvērtējums. Uh, mēs tiešām gribētu tādu redzēt, lai mēs saprastu, kas ir likts uz spēles, kas te uh, par mums nezināmām uh, nelikumībām notiek, kas ir tik, uh, tik skaužamas, tik nevēlamas, uh, ka, ka viss ir absolūti skaidrs. Uh, es to tiešām vēlētos labāk saprast. Nu, lūk, kā jau teicu, esmu iesniegusi pāris eh, grozījumus, mm, priekšlikumus kas eh, mm, precizētu to, kurās situācijās, kādās situācijās eh, šī kārtība tiek iedarbināta. Ne jau, nu, jebkurā gadījumā ne jau tad, kad ir svaigi, nu pat pirms brīža mm, pieņemts pirmais data aizsardzības iestādes kāds lēmums vai konstatācija, uh, Eh, bet tikai un vienīgi pēc šīs iestādes gala lēmuma. Nu, tādā veidā šī procedūra kļūtu mazliet tāda droši ticamāka, loģiskāka, bet eh, pamata eh, iebildumus tomēr mm, tas neatrisina. Jā, paldies, Sofija. Atbildīgā komiteja AFKO un, un viņu referents, referente visticamāk domās tādās uh, tādās eh, lielās vispārīgās kategorijās, kas tās ir par, par pusēm un spēkiem, kas, kas te nodarbojas ar politisku kampaņošanu un aģitāciju. Eh, šeit tik tiešām nav runa par, eh, par aģitāciju šī vārda klasiskajā izpratnē. Runa ir par to, ko darīja Cambridge Analytica. Viņi principā rīkojās pretlikumīgi, ignorējot, pārkāpjot saistošās normas. Uh, Mm, un darītos lepus. Mm, turklāt viņi gāja pāri jurisdikciju robežām. Ja kaut kas, piemēram, ASV ir legāls, tad, tad Eiropas Savienībā tas uh, nav legāls, un, un viņi to ignorēja. Uh, ir noteiktas normas, kas regulē aģitāciju uh, tīmeklī, kas regulē aģitāciju um, klasiskajā, fiziskajā vidē. Uh, Mm, nu, piemēram, normas, kas prasa atklāt eh, politiskās eh, reklāmas eh, apmaksātāju vārdus un nosaukumus. Un mm, mans komentārs būtu šāds. Tik tiešām mūsu komitejai būtu šeit jāizsakās par šo ļoti specifisko priekšlikumu. Un uh, ir, ir, ir Eh, ir eh, uzskaitījums ar, ar, ar, ar, ar, ar tādiem darbiem, ko Eiropas Savienība varētu visa šī sakarā darīt, kas, kas tādi trūkumi regulējumā, kas, kas mm, gluži pamatoti un ir jānovērš jā, kampaņošana, aģitācija, pat agresīva, pat, pat tāda brutāla, tā ir viena lieta, bet šeit ir runa par ko citu. Sofija, e, bet, nu, e, tieši tā ir legāla politiskā aģitācija, kur viss ir kārtībā, un tad ir nelegāla e, politiskā kampaņošana, ko savukārt regulē jau, jau esoši tiesību akti. Kas tad te vēl ir tāds, kas, kas ir tādā juridiskajā pelēkajā zonā? Pat, ja mūsu kompetencē tikai daļiņa no, no šī, šī priekšlikuma būtības satura, mums nebūtu jārīkojas tā, tā patmīlīgi, kaut ko darīt tikai tāpēc, ka, ka uh, mēs labi izskatīsimies. Nu, jā, nu, no vienas puses uh, skaidrs ir tas, ka vēlēšanas tuvojas, un kāds noteikti gribēs uh, pretlikumīgā kādā veidā ietekmēt vēlēšanu iznākumu. Tas ir vairāk kā skaidrs. Uh, un, un, un nu, kā mēs pret to vērsīsimies, kā mēs pret to nodrošināsimies, nu, varbūt, ka ir vērts uh, rīkoties ātri un, un, un, un pārdomāt uh, varbūt vēlāk. Nu, tā tad AFCO, AFCO drīzāk uh, to visu skatīs uh, caur, caur, caur savu prizmu, caur politiskās aģitācijas finansējumu izcelsmes rakursu un Kaut arī šis atzinums tiešām ir, ir, ir nu, tāds, tāds eh, maz, maz, maznozīmīgs 53. Eh, panta eh, atzinums. Nu jā, bet nu vienalga, pat ja jūs runājat par šo individuāli mērķēto politisko reklāmu sociālos tīklos, uh, um, nu tad tik un tā vai nav dīvaini tas, ka uh, ministru padome ir atmetusi ar roku e privātuma jomā dažādām iecerēm un priekšlikumiem, bet, bet pret šo iniciatīvu viņiem nav iebildumu. Nu jā, jā, Facebook ir, ir, ir tikai viens, vien, viena sociālā platforma, turklāt Facebooku neregulē GDPR šādā pilnā visaptvarošā mērā, un tur notiekošais var būtiski ietekmēt, ietekmēt politiskos procesus, var tikt būtiski ietekmēts, mainīts vēlētāja noskaņojums, vēlētāja izpratne, un kaut kas ir jādara lietas labā. Un, eh, nu, eh, e-privātuma tie, tiesību šis eh, akta projekts, tas, tas varētu būt liederīgs un, un vērtīgs. Arī GDPR ir, ir liederīgs un vērtīgs instruments, bet es tomēr iestātos, iestātos par, par, par šo projektu, par šo atzinumu kā vērtīgu un, un atbalstāmu. Jā, Fortī kungs, Eiropas komisija Eh, laika mums nav daudz, bet, nu, eh, vārds jums uz mirkli. Jā, eh, paldies, paldies par iespēju izteikties. Es jūsu laiku pārāk nekavēšu. Reaģēšu uz Intveldes kundzes komentāru ar šo mm, priekšlikumu, kas ir līdzējošs, papildinošs tāds elements uh, tam, ko šogad jau uh, paveicām, uh, proti tāds plašs, visaptverošs sankciju un, un, un, un, un koriģējošo instrumentu tāds, tāds arsenāls uh, šādu pārkāpumu izskaušanai. Uh, ir būtiski saprast, ka, ka tas vērš, vērstos pret eh, individiem, privātpersonām, eh, bet uh, runa ir par juridiskām personām, kādiem politiskiem, politiski ieinteresētiem spēkiem, kas izvērs, izvērs šādu uh, pretlikumīgu darbību. Un domājot par Eiropas politiskajām partijām, uh, kas iespējams izjustu kārdinājumu izmantot šos, šīs tehniskās iespējas, šo mikromērķēšanu, šo superindividuālo vēlētāju uzrunāšanu, smadzeņu skalošanu, lai tās neizjustu kārdinājumu to izmēģināt un tikt cauri sveikā. Jo Uh, Mm, nu, šeit mūsu rokās ir, ir, ir, ir finanšu sviras, tātad mūsu tiesības, mums ir tiesības nogriezt Eiropas līmeņa finansējumu tiem politiskajiem spēkiem, kas šādā te ne, ne, nejaukā veidā izmantotu šo, šo robu regulējumā, lai, lai pārliecinātu vēlētājus par, par, par, par kaut ko, kaut kādām politiskām nostādnēm. Tas, tas īsumā būtu mūsu pienesums. Nu, Sofija, nu tad tas jums savā atzinumā ir jāaplūko. Tas, ko komisija šeit pasaka, tas mūsu, manuprāt, ir būtiski. GDPR nebūtu nav perfekts, nevainojams ties, tiesību akts, un komisija saka, lūko, GDPR Mm, neatspoguļojas viens pret vienu dalību valstu politisko partiju darbības regulējumā. Politiskās partijas līdz ar to var nesodītas, ne par ko nebēdājot, izmantot šīs te tehniskās iespējas Facebookā, piemēram, un ar šo mikromērķēšanu nodarboties. Nu, nesmu juriste, bet šo to esmu sapratusi. Nu, ja vēlties uzlikt kādas sankcijas, nu tad ir jābūt skaidri juridiski atrunātam tam, kas tieši ir pastrādāts pret likumīgs, pārkāpjot eh, vai neievērojot likumu eh, nu, eh, jūs šeit runājat par, par, par tādu, tādu klaju, ļaunprātīgu GDPR normu neievērošanu. Nu, Mm, jā, tik tiešām politiskās partijas izmanto šīs, šīs eh, tehniskās iespējas. Komisija eh, saka priekšsētājs, nu tad lūdzu miniet piemēru, kādu situāciju grasāties risināt. Jā, eh, GDPR ir sankciju sadaļa, kur ir definēti pārkāpumi un par tiem pienākošās sankcijas. Ko mēs vēlamies tagad piedāvāt? Veidu, kā Uh, kā aprakstīt uh, to, kā, kā politiskās kampaņas ietvaros uh, šīs pretlikumības tiek pastrādātas. Nu, komisija šeit negrasās uzmesties par tiesnesi, kas, kas notiesā un, un, un, un tad pēc tam vienpersoniski soda. Nē, mēs tik tiešām vēlamies aprakstīt uh, Mm, šos, šos, šos, šos pārkāpumus, un tad eh, tiem pakārtot attiecīgas sankcijas. Eh, kā, kā šī, šī, šī eh, kā, šīs, kā virtuālā vīde var tikt izmantota uh, pretlikumīgai Uh, vēlētāju ietekmēšanai. Nu, pagaidu, nu, bet tad vai tad sanāks tā, ka būs gan GDPR sankcijas, gan šīs te sankcijas uh, kaut kādam politiskam spēkam? Nu, nē, nē, nē, nē. nē. Uh, nu, jebkurā ja gadījumā man tas neizskatās juridiski tāds nevainojami nostrādāts uh, priekšlikums bez jau kādas dublēšanās un, un, un, un, un pārklāšanās. Nu, Manā izpratnē visas politiskās partijas, izņemot manējo, uh, ir, ir, ir, ir, ir kaut kādā ziņā maldās, uh, nezina, par ko runā un, un stāsta vēlētājiem muļķības. Nu, jūs uh, principā tagad te sev atvēlēsiet pilnvaras definēt to, kādu politiku, politiskās partijas vai kustības uh, Uh, vispār ir tiesīgas piedāvāt uh, vēlētājiem. Nu, tas, tas arī nav īsti lāga. Vai nu šī tiešām ir, ir, ir izskatās ļoti interesanta tēma kādai garākai, ilgākai sarunai, bet mūsu rīcībā, diemžēl, nav tik daudz laika. Mums vēl ir vairāk darba kārtības punkti, uh, kas ir jāaplūko šai pievakarē. Ar šo arī pārtraukšu šo, šo, šo sarunu. Uh, Safija, lai tev veicās komisija, nu tad, uh, tad um, vēlu veiksmi arī, arī jums. Uh, nu, tik tiešām tas divās minūtēs kaut ko tādu, tāda līmeņa mēģināt pārunāt un nonākt pie kaut kādiem jēgpilniem slēdzieniem ir, ir neiespējami. Bet, nu, nākamais darbkārtības punkts. Uh, mūsu nolīgums ar Japānu. Tā kā nekavēšos un došu vārdu komisijai. Okay, what, where are we for time? Okay, colleagues, the next. Kolēģi, nākamais punkts ir um, Japānas adekvātuma nolīgums. Vēlējos jūs informēt, ka komisija iesniedza uh, īstenošanas lēmumu projektu par adekvātuma nolēmumu ar Japānu. Kā jau kolēģi zinās, šis ir pirmais adekvātuma lēmums, ko mēs pieņemam pēc vispārējās aizsardzības regulas. Lībe 20. septembrī nolēma sagatavot, sagatavot rezolūcijas projektu, lai paustu Lībe komitejas viedokļus un komentārus attiecībā uz komisijas iesniegto adekvātuma lēmumu. Uh, un es esmu nozīmēts kā referents. Dokuments ir sagatavots, mēs esam uzklausījuši politisko grupu viedokļus, mēs uzskatām, ka šis nolēmums ir līdzsvarots un ka šī adekvātuma vienošanās ar Japānu ir vajadzīga, lai nodrošinātu skaidrību vairākos punktos. Šie skaidrojumi ir vajadzīgi, lai komisija ņemtu vērā pilnīgi visus aspektus Japānas datu aizsardzības tiesiskajā ietverā. Un tāpat arī vajadzīgs uh, adekvāts datu aizsardzības līmenis, ko pieprasa tiesa. Došu vārdu deputātiem, kas vēlas izteikties. Pirmie ēnu referenti. Koelju kungs, jūs ļoti pacietīgi gaidījāt. Lūdzu, tagad jums vārds. Paldies, priekšsādātāji! Es būšu jūsu ēnu referents uz kādu minūti un pārstāvēšu Boniju kungu. Viņa vārdā es vēlos jums pateikties par sagatavoto projektu un uh, gaidu tālāko sadarbību. Tāpat arī Bonīkungs vēlas uzsvērt Eiropas Savienības un Japānas adekvātuma lēmumu tādā ziņā, ka tas ir ļoti nozīmīgs, lai stiprinātu datu aizsardzības noteikumus attiecībā uz datu transfēriem. Pirmo reizi Eiropas Savienība un trešā valsts ir vienojušās par savstarpēju datu aizsardzības līmeni, un pāri 45. punktu vispārējā datu aizsardzības regulā. Tas ļaus nodrošināt datu apmaiņu, kas būs vislielākā pasaulē. Tas nāks par labu uzņēmumiem, kas varēs nodot datus uz Japānu un no tās, un būs privileģēts, ja varēs piekļūt Japānas tirgumu. Šis lēmums stiprinās tālākās tirzniecības attiecības starp Eiropu un Japānu. Abas eh, puses saskaņā ar šo vienošanos atzīst abu, eh, tad atzīst savas eh, partneres datorsardzības sistēmu par adekvātu. Tas nozīmē, ka nav jāpieņem nekādas papildu garantijas vai kaut kādas standartizētas klauzulas. Lai nodrošinātu vienādus standartus, Japāna ir uh, nolēmusi ievies papildu garantijas attiecībā uz personas datiem, kas tiek importēti kāds teritorijā. Nesen Japāna ir modernizējusi savu datu aizsardzības likumdošanu, kas nodrošina konverģences starp abām sistēmām. Japāna ir jāuzteic par tās tiesisko ietvaru, jo datu aizsardzība tiek uzskatīta par pamatiesībām, un tāpat arī tiek nodrošināta uzraudzība, eh, ko pārēdz neatkarīga datu aizsardzības iestāde. Eiropas spēcīgie datu aizsardzības noteikumi tagad kļūst par globālu standārtu. Tie motivē trešās valstis pielāgot un modernizēt savus tiesību aktus Eiropas ietveram, tādējādi nodrošinot drošu datu nodošanu. Līdz ar to Eiropa ir kļūsi par čempioni drošā datu nodošanā. Bonīkungs uzskata, ka rezolūcija tās pašreizējā formātā nodos nepareizu signālu mūsu partneriem Japānā, kas ir strādājuši, lai pielāgotu savu sistēmu Eiropas standartiem un nodrošina adekvātu aizsardzību, kas atbilst Eiropas noteikumiem, bet arī visām pārējām valstīm nākotnē. Ir skaidrs, ka no Eiropas puses mēs vēlamies nodrošināt, lai vispārējā datu aizsardzības regula tiktu respektēta un lai datu transferi ar Eiropu būtu, nospē, būtu iespējami ar atbilstošiem noteikumiem. Mums ir arī jāatzīst, ka adekvātuma lēmums runā par ekvivalenci, nevis par pilnīgu mūsu tiesību aktu atbilstību. Tātad mēs vēlamies nodot signālu, ka Eiropas parlaments eh, kontrolēs šos procesus, taču mums nevajadzētu būt pārlieku kritiskiem un attiecīgi tautas partijas grupa iesniegs arī grozījums, kas par to runā. Paldies! Vai vēl kāds vēlas izteikties, Sofija? Man nav nekas tāds piebilstams, es piekrītu gandrīz visam, izņemot šai pēdējai piezīmei. Es uzskatu, ka mums vienmēr ir jābūt ārkārtīgi kritiskiem, tas gal galā ir mūsu darbs. Es domāju, ka šis Daudzās bāžas, ko jūs šeit paudāt, parādīsies arī jūsu ziņojumā, un, protams, ka mēs kritiski un detalizēti izvērtēsim galīgo tekstu, bet es domāju, ka viss, kas mūs uztrauc, šeit jau ir atainots. Tagad došu komis vārdu komisijai, bet es vēlējos uzsvērt, ka esam jau saņēmuši dažus komentārus no um, Justice ģenerāldirektorāta dienesta. Tehniskā tikšanās ir paredzēta šonadēļ, un mēs apspriedīsimies par viņu komentāriem šajā sanāksmē. Vārds tagad komisijas pārstāvim. Paldies, priekšādātāji! Paldies arī, ka nodrošinājāt, ka šī tehniskā tikšanās varēs notikt šonadēļ. Lielas paldies par rezolūcijas projektu. Mēs redzam, kā tiek uzsvērts viss svarīgākais eh, šajā adekvātuma lēmumā. Šis eh, būs ne tikai pirmais šāda veida adekvātuma nolīgums, nolīgums saskaņā ar vispārējo datu aizsardzības regulu, bet eh, te ir arī runa par pirmo partneri, kas ir nolēmusi mainīt savu pieeju datu aizsardzībai un ir izveidojusi arī neatkarīgu datu aizsardzības iestādes saskaņā ar mūsu regulu. Tātad tie ir ļoti centrāli elementi. Šīs būs arī pirmais adekvātuma lēmums attiecībā uz tādu lielu spēlētāju Āzijā un Klusā okeāna reģionā. Nu, protams, Šis reģions mums ir strateģiski svarīgs dažādu iemeslu dēļ. Šīs būs arī pirmais adekvātuma lēmums, un es zinu, ka parlamentam tas ir ļoti būtiski, kura tiks piemērota jauna pieeja datu plūsmām, par ko runāja arī parlaments. Tātad par datu plūsmām mēs nerunājam tirdzniecības sarunās. Mums ir jāizmanto regulas instrumenti, lai nodrošinātu datu nodošanu, nodrošinot arī uh, mm, to aizsardzību, tātad brīva un droša datu plūsma, kā jau tika uzsvērts. Protams, uh, mums ir jānodrošina saskaņa arī ar um, Eiropas Savienības datu aizsardzības standartiem. Uh, Tas nodrošinās eh, privātu personu privātās dzīves neaizskaramību un būs arī ļoti spēcīgs precedents. Šī situācijā, kur daudzi citi spēlētāji pasaulē mm, iet pilnīgi pretējā virzienā. Mēs eh, ticam, ka šis lēmums ir ļoti svarīgs, bet eh, mēs arī uzskatām, ka rezolūcijā tas nav pietiekuši attainots, un iespējams, ka tas nedos pareizo signālu ne tikai mūsu Japānas draugiem, bet arī daudziem starptautiskiem partneriem, kas ļoti cieši seko līdzi šim procesam, jo arī tie vēlas tuvināties Eiropas Savienībai. Piemēram, dažas atlasītas atsauces vai nu uz Japānas um, datu aizsardzības likumiem vai arī uz mūsu regulu varētu norādīt, ka mūsu sistēmas ir ļoti attālinātas un ka tādējādi drošības līmenis varētu būt apšaubāms un uh, ekvivalences testi varētu nebūt uh, atbilstoši. Es zinu, ka mums nav laika, bet es gribētu jums sniegt vienu piemēru. Un rezolūcijas projektā tiek uh, spēcīgi kritizēti uh, sodi, kas ir iekļauti Japānas likumos. Mēs vēlamies uzsvērt, ka Japānas datu aizsardzības sistēma paredz krimināla sankcijas pat uh, cietumsodus, un mēs jau runājām par to, cik sankcijas ir svarīgas. Tātad paredzēt cietumsodi pār datu aizsardzības noteikumu pārkāpumiem. Es domāju, ka mēs visi piekrītam, ka krimināla sankcijas, tā skaitā arī cietumsodi, ir patiešām ļoti stingras sankcijas, varbūt pat stingrākas par finanšu sodiem, par naudas sodiem. Nu, tas pats attiecas arī uz citām rezolūcijas daļām, piemēram, ja ir runa par personas datu aizsardzību par personīgu informāciju. Nēdz Eiropas tiesas judikatūrā, nēdz arī uh, Eiropas datu aizsardzības padomē ir pietiekami daudz atsauču, tātad adekvātums nenozīmē, ka ir jābūt pilnīgai atbilstībai ar, ar regulu. Šeit vienkārši ir jānodrošina salīdzinošs datu aizsardzības līmenis, tā skaitā te var izmantot arī citus līdzekļus. Ja tiek veikti šādi salīdzinājumi pa punktiem, mēs jūs aicinātu ņemt vērā visus atbilstošos elementus šajās sistēmās. Es varētu runāt arī par citiem elementiem. Piemēram, datu aizsardzības iestādes neatkarība. Šajā rezolūcijā tā tiek apšaubīta. Šķiet, ka 24. punktā. Datu aizsardzības iestādes neatkarību garantē likums. Tā ir skaitā šeit ir paredzētas līdzīgas garantijas, kā vispārējā datu aizsardzības regulā, tātad eh, attiecībā uz nominēšanu. Datu aizsardzības iestādes eh, locekļi tiek apstiprināti uh, diētā, parlamentā, tāpat arī ir uh, paredzēta aizsardzība uh, attiecībā uz uh, atsaukšanu no amata, kas varētu būt ļaunprātīga, un uh, te ir tiek izslēgta arī jebkāda locekļu ietekmēšana. Noslēgumā. Mēs uzskatām, ka vajadzētu būt konstruktīviem attiecībā uz partneriem, kur domā līdzīgi. Mūsu pieeja šajā jomā ir gandrīz vienāda. Mēs vēlamies, lai citi arī pievienoto šai tendencei. Šos signālus mm, sniedza arī šīs komitejas delegācija, kad tā viesojās Japānā pagājuši gadu. Protams, mēs esam gatavi detalizēt apspriesties par šo lēmumu un esam gatavi sniegt arī jums visu vajadzīgo informāciju. Paldies! Lielas paldies, eh, Korēlī kungam! Tātad. Mums ir jābeidz tagad sanāksme. Paldies par jūsu komentāriem. Termiņš grozījuma iesniegšanai ir 21. novembris. Bet eh, tas vēl ir jāapstiprina. Lielas paldies! Tagad mums ir jādodas uz citu telpu. Tiksimies kopā ar juridisko lietu komiteju un dosimies uz eh, E3, 3E2 telpu, un mēs runāsim par Vaidenholcera tieslietu programmu. Bet, ja jūs nedodaties uz šo tikšanos, tad tiekamies rīt šeit, šajā pašā tāpā. Paldies!